So, um, we're starting. Tātad sāksim darbu. Un man jāpaziņo, ka mums ir nelielas izmaiņas darba kārtībā. Šo pēcpusdienu mēs sāksim 3.15 ar uzklausīšanu par situāciju Kolumbijā. Un pēc tam būs uh, precizējums saistībā ar jaunās regulas par Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu perspektīvām. Tās ir tās izmaiņas. Tātad mēs mainām eh, secību un sākam 15.15. 15. Tagad priekšsādātājs paziņojumu. Īsi atskatīšos uz mūsu Strasbūras sanāksmi. Mēs pieņēmām um, uh, steidzamies rezolūciju par tiesiskumu Bolīvijā. Tur bija runa par nelegālo pirmstiesas aizturēšanu, kas tiek piemērota Eiropas pilsoņiem uh, Tašona Ungārijas un Tadičam uh, arī no Ungārijas, un mēs aicinām Bolīvijas iestādes nodrošināt taisnīgu un neatkarīgu tiesu šo cilvēku gadījumā, kas tiek turēti pirmsties aizturēšanā. Bet mēs aicinām arī uh, neatkarīgu starptautisku ekspertu veistu izmeklēšanu uh, attiecībā uz citu Eiropas pilsoņu nāvi, kas tika nogalināti 2009. gadā, kad bija īpašo spēku reids. Un, uh, Arī šie cilvēki, kas tiek aizturēti, turēti aiz, apcietinājumā, arī bija iesaistīti šajos pasākumos. Un mēs aicinām ārējās darbības dienestu paturēt šo jautājumu aktuālu savā darba kārtībā un uzturēt kontakts ar Bolīvijas valdību. Un tad bija rezolūcija par situāciju Katārā, runājot par e, imigrantiem, strādniekiem, tā kā viestrādniekiem. Un mēs situāciju raksturojām sekojoši. Darba apstākļi ir šausminoši Un atbildība eh, ir jāuzņemas arī FIFA un citām lielajām sporta asociācijām. Mēs uzsvērām arī, ka Eiropiešiem, kas uh, ir FIFA dalībnieki, arī ir īpaša atbildība. Un mēs aicinām eh, uzņēmumus, kas bieži vien ir uh, ar mītni Eiropā, parūpēties par to, lai viņu strādniekiem būtu pietiekami dzeramais ūdens, labi dzīves apstākļi un tā tālāk. Uh, Daļa no problēmas, eh, ļoti būtiska daļa no problēmas ir tā, ka ir tā sauktā sponsoru sistēma Katārā, kur viestrādnieks uh, nav brīvs, bez sponsora viņš nevar ierasties nemaz valstī un strādāt. Ja jums ir sponsors, tad jūs esat piesaistīts šim te darba devējam. Mums bija ļoti dzīves debatas plenārsēžu zālē par šo jautājumu, jo tautas partija uh, teica, ka viņa neatbalstīs rezolūciju, ja mēs neizņemsim ārā šo te eh, sponsoru sistēmas pieminēšanu. Un tad visi eh, tautas partijas eh, biedri no Vācijas, tās ir plašas debats Vācijā, jo mūs ļoti interesē futbols, viņi teica, ka viņi balsos par šo rezolūciju, bet tātad viņi norobžojas no EPP. Mums bija uh, dzīves debatas un beig beigās mēs pieņēmām rezolūciju, bet mums, manuprāt, ir jāatgriežas uh, pie šīs kafala, jeb sponsoru sistēmas un jāizprot īsti, ko tas nozīmē. Vakar atgriezos no Sauda Arābijas un pat uh, viņu valdība šo sistēmu ir atcēlusi. Un, uh, ievieš eh, labākas eh, darba ņēmēja tiesības, un es domāju, ka mums parlamentā vajadzētu labāk izprast, eh, kāda ir aktuālā notikuma attīstība šajā jautājumā. Un tagad līču sadarbības padomas sanāksmēs mums būs, un tur varētu runāt par iespējamam reformam, lai atcelt šādu sistēmu. Tad bija rezolūcija par Bangladešu. Galvenokārt tur bija runa par vēlēšanām, kas tuvojas. Mēs paudām mūsu bāžas par to, ka apmēram 30 cilvēki Bangladešā ir nogalināti pirms vēlēšanām. Tagad šajā priekšvēlēšana laikā viņi prasīja um, um vispārējo streiku, ko organizēja opozīcija, un bija konfrontācija tātad starp politiskajām nometnēm pirms vēlēšanām. Mēs aicinām partijas nebojkotēt vēlēšanas, un Bangladešas vēlēšanu komitejai organizēt uh, pilnībā caurskatāmas nākamās vēlēšanas. Mēs aicinām arī Bangladešas valdību atjaunot uh, um, labvēlīgu vidu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un arī uh, neatkarīgas izmeklēšanas uh, gadījumos, kad tiek pārkāptas cilvēktiesība aizstāvi tiesības. Mēs uh, atbalstījām starptautiskās darba organizācijas un Magaliešas uh, valdības uh, savs, uh, kopējo iniciatīvu, lai panāktu labākus darba apstākļus gatavo apģērbu ražošanas sektorā. Strasbūras nedēļa bija arī tā nedēļa, kad bija 25 gadu gada dienā Saharau balvai, bija apmēram 20 bijušie laureāti pie mums un bija diezgan interesanti uh, diskutēt ar viņiem par dažādiem jautājumiem un uz, uzklausīt viņu vieglotas viedokļus, piemēram, par plašsaziņas līdzekļu brīvību bija debates un eh, Ķīni, Ķīnas laurēta piedalījās un uh, žurnālisti bez robežām piedalījās. Un tad mums bija ziņojums par bērniem bruņotos konfliktos uh, un uh, Bija interesanti uzklausīt no Sudāns, no Bosnijas Hercegovinas, no Angolas uh, viedokļus. Uh, prezidents ir uh, uh no Austrum Timoras, tātad laureāts tagad. Un uh, šīs debatas bija ļoti bagātas un bagātinošas. Šā gada bāva tika piešķirta Malalaju Savcei, un tādējādi Tagad eh, mēs ceram, un es ceru, ka tas tā ir arī plānots, ka mēs izmantosim gadu, visu šo gadu, lai eh, pievērstos izglītības tiesībām attiecībā uz meitenēm. Un eh, neko citu nevar jums ziņot par pagājušo nedēļu. Un varbūt šos jautājumus skatīsim arī paplašinātajā prezidijas sēdē. Bet visādi citādi eh, tas bija ļoti labs pasākums, un es ceru, ka Saharava laureātu tīkli arī eh, tātad ir izstrādājuši ieteikumus, un es ceru, ka viņi daudz tiešāk viens otru informēs un uzturēs kontaktus kontaktu savā starpā un apmainīsies viedokļiem. Uh, Man pagājušajā nedēļā bija tikšanās ar Irānas vēstnieku, tas bija pirms Ženēvas konferences par uh, kodoli jautājumiem, un Irānas vēstnieks uh, stipri kritizēja uh, mūsu uzklausīšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, bet, manuprāt, viņš bija nepareizi informēts, jo um, galvenokārt mēs runājām par uh, uh, tiesību jautājumiem. Un ir arī tā, ka viņi ir atbrīvojuši dažus politiskos ieslodzītos, bet te pašā laikā jāsaka, ka viņu politiskie ieslodzītie novembra sākumā ir arī sākuši bada streiku un nav saņēmuši nekādu jaunu informāciju par savu situāciju. Es ieteicu vēstniekam uzaicināt ANO īpašo pārstāvu par Irānu uz savu valsti, uh, jo izskatās, ka no Irānas puses eh, ir interese varbūt sākt kaut kādu veidu cilvēktiesību dialogu ar Eiropas Savienību. Un vakar AFET paplašinātajā prezidijā eh, tika panākt vienošanās, ka būtu jāorganizē uzklausīšana par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc Ženēvis, kur mēs varētu uh, fokusēties uz dažādām darbības jomām, tā skaitā arī sankcijām, un mums savukārt vajadzētu dot savu ieguldījumu runājot par cilvēktiesību problēmām, kas valstī joprojām pastāv. Man bija tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas uh, strādā šajā uh, demokrātijas un cilvēktiesību tīklā. Viņi um, uh, Tātad uh, uzskat, ka viņi tīri labi ar mums sadarbojas, bet viņi vēlētos tādu struktūrētāku dialogu, uh, regulārākas sanāksmes, varbūt ar paplašināto prezidiju, varbūt reiz pusgadā. Un man bija ļoti gara tikšanās ar augsto cilvēktiesību komisāru pārstāvu Tunisijā. Kā jūs redzat, mums ir uh, ļoti daudz kontaktu ar ANO. Tas bija Halep kungs, viņš ziņoja cik tālu viņi ir tikuši Tunisijā, jo īpaši viņš uzsver to, ka ir svarīgi koordinēt donorus un citus aktīvos uh, dalībniekus Tunisijā un Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu tur iekļauties un ir izveidot darba grupu par vārdu brīvību, kas bieži tiekas un uh, viņš uzsvēra, ka šī ir ļoti uh, ražīga, produktīva darba grupa un uh, mūsu sasaukuma atlikušajā daļā. Varbūt mums vajadzētu vēl atgriezties Tunisijā, lai redzētu, cik tālu viņi ir tikuši. Par IED darba grupu tas būs mums vēlāk darba kārtībā. Tik tālu man paziņojumi. Richard. Welcoming what you said on. Vienkārši atbalstot to, ko jūs teicāt par Irānu Kā jūs zināt, tad sociāldemokrāti tikko nosūtīja delegāciju uz Irānu, un man ir liels prieks, ka tur viens no galvenajiem diskusiju punktiem bija cilvēktiesības, un Hannes Svoboda um, uh, ir ticies ar daudziem cilvēkiem, un viņš ir arī gatavs ziņot par to, ko mēs tur uzzinājām, lai nākamā delegācija var balstīties uz to, ko mēs tur redzējām. Uh, un cilvēktiesību un demokrātijas tīkls. Es eh, tiešām atbalstu šo ideju par regulārām tikšanās reizēm ar paplašināto prezidiju. Tas nav vienkārši, mums ir visiem daudz darba, bet eh, ir tiešām arī šīs eh, tikšanās ar viņiem, un tās ir ļoti vērtīgas. Un uh, viņi ir ļoti entuziastiski par sadarbību ar mums, bet uh, šīs sēdes bieži vien tiek organizētas ļoti pēkšņi, tā kā mēs bieži vien nevaram tikt uz tām, un tāpēc būtu vērtīgi, ja būtu struktūrētāks dialogs starp mums un šo tīklojumu, un tad es atbalstu šīs regulārās tikšanās, varbūt pat mūsu komitejas laika grafika ietveros. Paldies! Paldies par Irānu! Tā kā uh, lēmums vakar afetā bija tāds, ka tikšanās vajadzētu organizēt afetā par jauno stratēģiju attiecībā uz Irānu. Vēl nav noteikts konkrēts datums, bet uh, visdrīzāk tas būs nākamā gada sākumā. Un tad mēs varētu to darīt tur, Svobodas kungs, Svobodas kungs varētu tur ziņot, un tagad ir arī kon priekšādātāja konferences lēmums, ka mūsu EP Irānas delegācija decembrī uh, dosies turien. Tātad uh, to es noticēšu, ka tas notiks tikai tad, kad viņi eh, tiešām nokļūs Teherānā, bet tas ir plānots decembrī. Un tad mēs arī varētu saņemt uh, ziņojumu par to afetā un tad apkopot to visu, ko mēs jau zinām. Paldies! Labi! Tagad ķersimies pie mūsu pirmā darbkārtības punktu, tā ir viedokļu apmaiņa Gūras kundzi, kas ir apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra īpašā pārstāva par seksuālo vardarbību konfliktos. Sveicu jūs šeit, paldies, ka esat ieradusies. Es saprotu, ka kolēģi no mums, kas devās uz ANO ģenerālo asemblēju, jau tikās ar jums, un viņi arī mums teica, ka vajadzētu paredzēt mums laiku uh, sarunai ar jums mūsu darba kārtībā, jo viņiem patika sarunas ar jums un likās vērtīgas, un tāpēc mēs arī sekojām viņa lūgumam un paredzējām šo diskusiju. Mūsu cilvēktiesību komitejā mums ir jādiskutē par jautājumiem, bet arī par situācijām valstīs, un ļoti bieži mums ir darīšana ar kara situācijām, ar pēckara situācijām un seksuālā vārdarbība konfliktos eh, pret uh, sievietēm, bērniem, vīriešiem ļoti bieži parādās mūsu darba kārtībā. Esam pēdējos gados arī eh, mēģinājuši nosūdīt delegāciju uz eh, Kongo Demokrātiskās republikas austrumu daļu, bet drošības apsvērumu dēļ mums nekad tas nav izdevies. Bet mēs sekojam līdzi tam, kas tur notiek, Jūs zināt, ka tagad tur ir pastiprināta ANO misija tur, un mums būtu arī interesanti uzzināt, kā jūs vērtējat uh, attīstību šajā valstī. Tas pats attiecas uh, uz debatēm par uh, Malī, Somāliju, Gineju, un aizvien vairāk arī ziņo mums par Sīriju. Un tad ir konkrēts jautājums, ir šī te ANO sankciju komiteja ANO, un būtu interesanti uzzināt, vai seksuālā vardarbība arī ir kategorija, kas var būt uh, iemesls sankciju uzsākšanai. Mums bieži vien uh, ir uh, diskusijas par to, kādas sankcijas ir iedarbīgas un kuras. Uh, pat var radīt jauns cilvēktiesību pārkāpums, un tāpēc eh, es gribētu uzdot jums šo jautājumu par sankcijām. Un, protams, eh, kā parlamentārieši mēs vienmēr skatāmies, kā ES delegācijas strādā dažādās valstīs Tagad Eiropas Savienībā ir cilvēktiesība stratēģija, kas mums kā politiķiem atvieglo mūsu darbu, uh, atvieglo to, uh, ka mēs varam novērot vairāk, ko uh, Eiropas Savienība dara, un ir arī cilvēktiesību kontaktpunkts delegācijās, vismaz vairākumā no tām, un būtu interesanti, ja jūs varētu pastāstīt, Kāda ir jūsu sadarbība ar ES delegācijām, vai varbūt atbalstu jūs saņemat no tām? Tagad jums vārds, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pārstāvi Eiropas apakškomitējai cilvēktiesībām. Es gribu pateikties par ielūgumu priekšsēdētāji, lai es varētu ar jums runāt. Ir gods piedalīties šajā apakškomitejā. Ir lietas, kad seksuālā vardarbība ir viena no lielākajiem pārkāpumiem pasaulē. Seksuālā vardarbība konfliktos ir viena no pasaules vecākajiem uh, noziegumiem, tas ir tikpat vecs kā karš pats. Un es domāju, ka tas tikai sākās pēc drošības padomas rezolūcijas, kas veidoja manu biroju, jo konflikts bet tas nebija pirms 2008. gadu ar 18.20 rezolūciju, rezolūciju, kad drošības padoma atzina, ka seksuālā vardarbība konflikt zonās ir, pa, kur ir vajadzība miera atbilde. Pieņemot šo rezolūciju, drošības padoma vērsa galvenajā jomā starptautiskās attiecībās. Seks, lai atbildētu uz jautājumu par centrālo komiteju, tad drošības padoma arī teica, kad ir jāpārunā seksuālā vardarbība un jāievieš sankcijas par pārkāpumiem. 2009. gadā Drošības padomu pieņēma rezolūciju 1888, kas radīja manu biroju, kas ir struktūras. Viņš lūdza ģenerālsekretāram pieteikt augstu pārstāvi ar kā apakšģenerāla direktoru, ģenerālsekretāru, jautājumā par seksuālo vardarbību konflikt zonās. Tas būtu vadīt ANO centienus un globālo cieņu cīnīties ar seksuālo vardarbību. Vēl bez tam viņi radīja ekspertu komandu. Tie ir Tā ir eksperta komanda par seksuālo vardarbību un tiesisko paļāvību, un viņi atbalsta vietējās valdības, lai varētu ri risināt problēmu ar seksuālo konfliktu konfliktu zonās. Viņi arī radīja sievietes, ir jauna komanda, kas veids drošības analīzes un cilvēktiesību uzraudzību un dzimumu analīzi. Un mieru misijās, kā arī politiskās misijās. Un rezolūcija arī pilnvaro manu, lai iesaistītu valsts un nevalstiskus spēlētājs un dažādas interesētās puses. Es esmu otrs cilvēks šajā amatā. Pirmā bija no Eiropas, un viņu ļoti veidoja ļoti stingrus pamats šam birojam. Viņa veids piecas prioritātes, kas palīdzēs mums sasniegt mērķi, iznīcināt, iz, izbeigt seksuālo vardarbību konflikta zonās. Tie, kas veic šo noziegumu, viņiem ir jā, viņus ir jāsoda. Un nesodamība ir atrunāta divos līmeņos. Pirmais ir starptautiskā līmenī, un mums ir ļoti laba sadarbība ar ICC. Un visās izmeklēšanas tad seksuālā vardarbības izmeklēšana, piemēram, Čārls Tēler un no Kongo republikas, tātad seksuālā vardarbība ir ļoti svarīga visās izmeklēšanās ICC un izmeklēšana seksuālā vardarbība varētu izmeklēt un arī sodīt nacionālā līmenī. Otrā prioritāte ir aizsargāt sievietes. Konflikts iesaist sievietes vairāk nekā vīrietis, un seksuālā vardarbība ir vairāk vērst sievietēm nekā vīriešiem. Un kā mēs sodam noziedznieks, tad mums ir jāpiegādā apkalpojumu cietušajām juridisku padomu un atbalstu, lai upuri var turpināt savu dzīvi. Un ir ļoti izaicinoši, ja mēs nerunājam par seksuālo vardarbību mieru laikā. Patreiz Bosnijā ir 50 tūkstoši sievietes, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības, un daudz nav daudz darīts viņu labā. Tas vienkārši neticam. Es apciemoju Bosniju šogad, un es satiku divus upurus. Viņi atņēma manu dzīvi, dzīvību bez manas nogalināšanas. Fiziski viņa ir dzīva, bet garīgi viņa ir mirusi. Kā jūs varat sagaidīt, ka mēs domāsim par nākotni, kad tagadni vēl ir klāt? Tātad tie, kas ir veikuši noziegums, tie ir vēl brīvībā, uh, un tas padara grūtības sabiedrībai attīstīties, lai virzīties uz priekšu, un ir ļoti svarīgi, runājot par seksuālo vardarbību, tad mums ir, ir jāliek upurus tieši centrā, mūsu uzmanības centrā, un mums ir jāveicina politisko gribu, lai risināt problēmu par seksuālo vardarbību. Mums mēs esam bijuši ļoti laimīgi, kad ir bijis ļoti globāla kustība runāt par seksuālo vardarbību. G8 deklarācija, astoņas stiprākās ekonomikas pasaulē, Londonā, viņiem bija deklarācija, mēs ar viņiem sadarbojamies, es nu pat atgriezos no Japānas, uh, runājot ar visām valstīm, kas ir G8, kā mēs varētu veikt rīcības plānu, kā risināt problēmu ar seksuālo vardarbību. Ģenerāla asamblējā mums ir 134 valsts, kas ir parakstījuši šo rezolūciju. Tātad globālā līmenī mums ir nepieredzēts kustība šajā jautājumā. Mūsu mērķi tagad strādāt nacionālā līmenī, uh, jo valstīs, kur notiek seksuālā vardarbība, mums ir jānodrošina, kad mēs varam atbalstīt cilvēks. Tātad ceturtais ir saprašana, ka seksuālā vardarbība ir kara taktika. Tas nenotiek nejauši, tas ir plānots. Es apciet, apciemoju Kongo republiku un es man informēju par Mombasas ciematu, kur notika masu seksuālā vardarbība. Ānau netika izvietots tur, bet sadarbojoties ar militāriem spēkiem, 11 zīdaiņi tika izvaroti pagājušajā gadā no viena gada līdz trīs gadu vecumu tik izvarot, un 180 meitenes starp 5 un 15 gadu vecumu tika izvarot. Vai tas ir nejauši? Ne, ne, tas nevar būt, tas ir plānots. Kā var izvarot bēr, zīdaiņus, ja jūs gribat izpostīt veselu pils, ciematu, lai viņš nekad neatkopjas? Es satiku vienu tēvu Mogudišu, kam abas meitenes tika izvarots. Vienai bija četri gadi, otrai bija seši gadi. Mēnesi vēlāk es viņu satiku. Juristi, kas aizstāvēja tos bērnus, tika nogalināti. Viņiem uzbruka tiesā, jo viņi aizstāvēja bērnus. Es satiku vīrieti Bosnijā, kas ne tikai tika izvarots, bet viņam spieda izvarot savu dēlu, un man stāstīja par gadījumu DRC, kad zēnam lika izvarot savu mātu, un viņš vēlāk izdarīja pašnāvību. Tas ir plānots, lai kopienu iznīcinātu, pazemot, un lai viņi nevarētu atkopties. Ja mēs to saprotam, tad mums ir vairāk apņēmības cīnīties un iznīcināt šo sērgu. Un piektā prioritāte ir nodrošināt, ka ANO strādā vairāk koordinātā fu funkcijā, jākopo resursi un ka mēs varam darboties kā vienota ap ANO. Ir vairākas grupas, kas, kam veicas, kad mums ir ANO pasākumi pret seksuālo vardarbību, kas apkopo vairākas ANO viss ANO vienības, visu mieru misijas, viss kopā sadarboties, lai būtu ANO pasākumu. Un mans birojs vada šo, šos centienus, šos pasākums, un es runāju ar jums tagad, jo visi runā, kad ir jāsoda noziedznieks. Es gribu tikties ar ANO pārstāvjiem, lai pakalpojumi ir piegādāti upuriem, un kad mēs lemjam, kādu, kādu rīcību pieņemt, bet lai upuriem varētu piegādāt pakalpojums. Tā mēs koordinējam, tā mēs runājam no vispārēji pieejas Un runājot no personīgās pieredzes un manu viedokli kā mācītājs, mācītāja, mēs runājam par vadību. Seksuālā vardarbība nav tikai āno jautājums, tas arī pienākās dalībvalstīs, tajās dalībvalstīs, kur noziegumi notiek, valdībām ir jābūt pirmkārtējā un morālā atbildība risināt. Mums ir jānodrošina, ka valdības rīkojās, ANO rezolūcijas ir jāpieņem valsts līmenī, ir ļoti svarīgi, ka mēs viņus atbalstam, ka mēs runājam, ja mūsu darbs kā ANO ir viņus atbalstīt, bet viņiem ir jāvad, bet mums ir bijis ļoti stingras politiskas saistības, kur mēs darbojamies. Mums ir seši prioritārās, astoņas prioritārās valsts - Kolumbija, Bosnija, Kongo republika, Centrālā Āfrikas republika, Sudāna, Darfūra, Libija un Ziloņkalu krasts, Somālija, Libija un Sīrija. Tur Tās ir mums lielāk, lielākais izaicinājums ir Kongo republika, ilgākais konflikts, lielākā valsts. Konflikts turpinās jau vairāk kā 20 gadus, ir daudzi dalībnieki, ir visādas grupas, Burundija, Uganda, ir militārie un policija, kas veic seksuālo vardarbību, un arī milicijas un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet mēs nevaram vispārināt. Katrs konflikts ir, at, ir atšķirīgs, un mums ir jāpiegriež vērība viņiem atsevišķi, un secinājumā mums ir, mums ir jāizveido globālo juridisko pamat ietvaru, lai runāt par seksuālo vardarbību katrā valstī. Tagad ir nākošā pakāpe, mūsu nākošā etapa darboties valsts līmenī, lai būtu politiski saistības valsts līmenī un lai mums varam sadarboties valstīs, skatoties uz juridisko pam pamatu katrā valstī. Protams, eh, Ziloņkalu krastā. Vairākās valstīs mēs esam darbojuši, mēs darbojamies Somālijā, lai ir juridiskais pamatojums, lai tas būtu noziegums. Mēs arī sadarbojamies ar policiju, lai viņiem būtu iespējas izmeklēt, un ar ties, tiesām, lai viņi varētu notiesāt Tātad mums ir ļoti jās, jādarbojās valsts līmenī, un tāpēc es, es ceļoju, runāju ar valstīm, un lai mums būtu atbalsts no šīm valstīm. Tagad runājot ar Eiropas Savienību, ir divas lietas, ko mēs varam lūgt no jūsu komitejas. Mēs tagad tuvojamies īstenošanas posmam, kur mēs ar vien vairāk iesaistam koordināciju un būs ļoti svarīgi mūsu centieniem, lai runātu par seksuālo vardarbību, lai koordinētu mūsu darbības ar partneriem, ieskaitot Eiropas Savienību. Mums jau ir laba attiecības ar ANO pārstāvu par demokrātiju un cilvēktiesībām, un arī viens no galvenām prioritātēm ir, lai Eiropas Savienība varētu īstenot politiku par seksuālo vardarbību, līdzīgi kāda Eiropas Savienības politika par bērniem un konfliktiem, jo ir, lai būtu laba koordinācija starp Eiro ANO pārstāvjiem un Ei Eiropas Savienības pārstāvjiem, jo es saņemu daudz informācijas no Eiropas Savienības pārstāvjiem, es arī nosūtīju e-pastu jautājumā par seksuālo vardarbību, bet mums to ir jāpieno, un lai mums būtu vienota politika Eiropas Savienības līmenī. Otrkārt, starptautiskā kopienai ir jāpārmet valdībām, jo mums ir, lai mums būtu konkrēta atbalsts no valdībām, piemēram, Kongo republikā nav tiesiskais paļāvības, un kad mēs apsūdzam, tad, kad viņas varētu notiesāt tajā kopienā, kur noziegumi notikuši. Tā tad mums ir jāapmāc policija, un mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu Eiropas Savienības atbalsts šajās valstīs, un tehniskās un finanšu resursi mēs vai ir ļoti svarīgs, Mēs tagad sadarbojamies ar Kongo un ka viņiem būtu atsevišķa nodaļa, kas ievedīs ārvalsts pilsoņus, lai palīdzētu cīnīties ar seksuālo vardarbību. Un pr, pr, jautājums ir, kā viņi finansēs šos pasākums. Un tāpēc es domāju, ka mēs būtu ļoti labi partneri Eiropas Savienību un ANO, un tad es atstāšu vēl laiku jautājumiem. Paldies! Liels paldies, Bangūras kundze! Protams, ka mēs eh, labprāt uzņemtu jūs biežāk. Es tikko atcerējos, ka mēs kopā ar cil... sieviešu tiesību komiteju uh, organizējam, un varbūt arī ar aizsardzības komiteju viņi vēl par to diskutē, bet mēs organizējam kopā nākamā gada sākumā diskusiju par sievietēm bruņotos konfliktos, eh, um, kur būs runa arī par seksuālo vārdarbību droši vien. Uh, bet varbūt mēs varētu saņemt jūsu ieguldījumu ar videokonferences starpniecību. Jūs lieliski aprakstījāt jūsu darbu un ļaujiet man atgriezties pie dažiem jautājumiem par Kolumbiju. Jūs teicāt, ka tā ir prioritāra valsts. Šodien mums būs arī uzklausīšana par Kolumbiju un es tikos ar uh, sieviešu miera organizācijām. Tagad viņiem ir uh, miera sarunas Havanā starp uh, Uh, valdību un farku, un tur nav iesaistīta neviena sieviete. Un uh, tātad tur būs ne tikai runa par sarunām, bet arī par uh, nesodāmības apkarošanu, par nu, pastrādātiem noziegumiem. Mums ir jāturpina pie tā strādāt. Par Bosniju Hercegovinu es tikos ar vairākām sievietēm pagājuši mēnesi, joprojām daudzas no viņām dzīvo apmetnēs, un valdība uh, nemaz necenšas darīt vairāk, lai šīm sievietēm būtu iespēja pašām pelnīt iztiku un dzīvot ārpus šīm nometnēm normālu dzīvi, un mēs arī cenšamies viņus atbalstīt. Lielākā daļa konfliktu arī jūsu prioritāšu sarakstā ir um, Āfrikas kontinentā, um, Zemsahāras Āfrikā, bet tā nevienmēr bija, bet tagad es vienkārši parunāšu par to. Mums bija tikšanās ar Āfrikas Savienību, mums tur ir delegācija par to, kā viņi to risina. Un uh, Āfrikas Savienības priekšsēdētāja Sumas kundze uh, teica, ka šī te seksuālā vārdarbība un uh, situācija sievietēm un bērniem bruņotos konfliktos viņai ir ļoti tuva. Tas viņai ir svarīgs jautājums, bet viņa arī uh, teica, ka viņi varētu uh, izveidot līdzīgu mandātu kā jums, ka, jums būtu, ka viņiem arī būtu viens cilvēks, kas uh, strādāt pie šiem jautājumiem, jo viņi vairāk runāja par miera uh, veidošanu, bet uh, viņi domā vairāk uzsvērt cilvēktiesību pusi, un tiešām būtu varbūt arī vērtīgi būt tāds īpašs pārstāvs, un uh, Eiropas Savienība droši vien arī nav pret šādu jautājumu atbalstīšanu. Būtu interesanti dzirdēt jūsu pārdomas par to. Eiropas Savienība atbalsta un mēs cieši sadarbojamies ar Starptautisko kriminālu tiesu. Un, jā, tad jūs teicāt, ka jūs esat pieņēmuši šo te uh, 134 valstīm uh, šo deklarāciju, kuras teiks, ka uh, um, tām tā būs prioritāte, un jūs tikāties ar Stavros Lambrinīdis, vai um, uh, reģionālas organizācijas varētu atbalstīt arī kā institūciju. Un tagad uh, Katarīna Facēra no ārējā darbības dienesta. Tā ir uh, tā kā mūsu ārējā ārlietu ministrija, ko mēs nedrīkstam tā saukt, bet uh, Eh, būtu interesanti redzēt, cik lielā mērā jūs šo darbu atbalstāt, eh, ko veic eh, Banguras kundze, un tad varbūt arī deputāti gribēs izteikties. Lūdzu. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Liels paldies, Banguras kundze, par to, ka dalījāties ar mums savā viedoklī, un paldies arī par šo darbu, ko esat veikuši šajā jomā. Mēs visi esam vienisprātis, ka. Uh, Uh, konfliktos joprojām pastāv seksuālā vardarbība, un tāpēc ir, ir pie tā jāstrādā, lai cīnītos pret nesodāmību un diskrimināciju pret sievietēm. Efektīva sodi pret šiem noziegumiem, uh, diemžēl, uh, vēl netiek piespriest pietiekam bieži, un ir jānodrošina sievietēm pieeja uh, Uh, tieslietu sistēmai gan vietējās, gan starptautiskajās tiesās. Eiropas Savienība arī ir atbalstījusi G8 deklarāciju, kas tika pieņemta aprīlī. Un uh, uh, tiešām uh, tika panākta vienošanās par šo tekstu, un līdz ar to seksuāla vardarbība konfliktos tiek pacelt augstākā līmenī. Un, uh, protams, citām pusēm arī vēl jāiesaistās ne tikai G8. Pēc šīs deklarācijas Eiropas Savienība patiesībā ir palielinājusi finansējumu ar eh, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu starpniecību 2016. gadā, eh, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Mēs sadarbojāmies ar eh, citiem partneriem, un mums bija projekti Albānijā, Meksikā un Austrumtimorā ar 1 miljonu eiro, un vēl viens cits projekts pret eh, feminicīdu un infanticīdu. Un tagad par Eiropas Savienības vadlīnijām par cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši uzmanība tiek pievērsta eh, vājākajiem šajā grupā, jo īpaši sievietēm, eh, kas cīnās par cilvēktiesībām un tādām, kas strādā pie konflikta jautājumiem. Eiropas Savienība ļoti aktīvi atbalsta starptautisko kriminālu tiesu, ANO struktūras, kā jūs to labi zināt, un arī uh, tādas aktivitātes, kas ir saistītas ar uh, 1325 uh, ANO drošības padomas rezolūcijas uh, ieviešanu par uh, mieru un drošību. Strateģiskais ietvars un rīcības plāns cilvēktiesībām un demokrātijai uh, kā prioritātes nosaka jautājumus, kas ir uh, saistīti ar aizsardzību pret dzimumu vardarbību. Uh, Un dzimuma līdzības plānā 10. līdz 15. gadam esam nosprauduši mērķi 75% atbalsta sniegt konkrēti dzimuma līdztiesībai vai uh, būtiski veicināt tās nozīmi. Par dzimumu vardarbību pēdējās desmit gadās esam atbalstījuši partnervaldības un nevalstiskās organizācijas uh, un esam piedalījušies apmēram simts projektos, kas tieši cīnās pret vardarbību, pret sievietēm un meitenēm, un tie ir apmēram 80 miljoni eiro. Paldies! Oh. Um, mm, no, it's, it's working. Um, I'm not sure would. What... Es eh, nezinu, vai mēs varam pievienot dažus elementus par bērniem bruņotos konfliktos arī. I mean, you know, we have to come to an... Mums ir jānoslēdz desmitos, bet ja jūs varat uh, pateikt to īsti, tad uh, lūdzu. Lielas paldies. Uh, tā kā īpašā pārstāve minēja arī, ka uh, daudz bērni, gan meitenes, gan zēni uh, bieži vien ir eh, izvarošanas un citu seksuālo vardarbības formu upuri bruņotos konfliktos. Mēs vienkārši gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienībai ir iedibināta politika kopš 2003. gada eh, bērniem bruņotos konfliktos, kas eh, ietver ne tikai līdzdalību starptautiskos fórumos, bet arī darbību uz vietām gan Kongo, Demokrātiskajā republikā, Kolumbijā, Sīrijā, Malī un citās valstīs uh, Mums ir uh, virkne projektu un esam um, sastādījuši arī statistiku par mūsu uh, dalību 9. līdz 12. gadā uh, šajās valstīs uh, un esam iztērējuši apmēram 300 miljonus eiro šim mērķim. Ne viss, protams, tika veltīts seksuālās vardarbības apkarošanai, bet tas viss attiecās uz bērniem bruņotos konfliktos. Uh, Tātad es domāju, ka mēs noteikti turpināsim mūsu aktivitāti šajā jomā, un tagad uh, padomas darbu grupā mēs diskutējam par to, kā mēs varētu skatīt uh, atkārtoto noziedznieku jautājumu un Kongo Demokrātiskajā republikā, un te ir runa arī par seksuālo vardarbību. Paldies! Paldies, vai citi vēlas izteikties? No, then it's uh, to you. Lūdzu, tad jums vārds. Um, thank you very much. Vēl paldies par Kolumbijas jautājumu. Tā ir uh, prioritāra valsts, uh, un tur ir jāatzīst, ka mums ir virkni izaicinājumu. Esam runājuši ar ASV un Eiropas Savienības drošības padomas loceklēm. Uh, lai raudzītos, ko var darīt, jo Kolumbijas valdība nevēlas iesaistīties, sadarboties ar, ar mums, lai mēs varētu sniegt pienācīgu atbalstu. Un tā, tā tad ir viena no lietām, kurā vajadzētu kaut ko darīt. Un vēl viena lieta, tāpat kā Bosnijā, ir jāsaprot, ka ja mēs necīnīsimies uh, par seksuālās vardarbības apkarošanu uh, sarunās un miera procesā, tad uh, būs sarežģīti palīdzēt seksuālās vardarbības upuriem. Eh, un eh, jūs teicāt, ka ir vēl apmetnēs dzīvojošas sievietes Bosnijā, un tas ir tieši tāpēc, ka eh, miera nolīgumā nebija runa par seksuālo vardarbību. Man bija tikšanās ar ārlietu ministru, un viņiem tagad ir ministru padomē akts, un uh, um, tur tiek teikts, ka uh, kompensāciju saņemšanai ir jābūt fiziskām uh, rētām. Tātad sieviete, kas ir izvarota, nevar to pierādīt, ka viņa ir izvarota. Un, uh, Un uh, līdzīgi bija Centrālāfrikas republikā. Un, uh, ja ir miera nolīgums un uh, tātad uh, uguns pārtraukšanas nolīgums, tad uh, tiek atbruņotas bruņotās grupas, un tad uh, viņi, ja viņi atrodas uh, kaut kur pie pilsētām ciemiem, tad viņi uh, dodas un izvaro sievietes, un ja tas netiek uh, um, formulēts kā pamiera nolīguma pārkāpums, tad eh, viņi to iet un dara, un ja viņus var saukt pie atbildības, tad varbūt viņi to nedarīs. Un eh, tāpēc miera sarunās, eh, panākot pamieru un uguns pārtraukšanu, ir jānodrošina, lai seksuālās atdarbības jautājumi tiktu ietverti, un tas ir jānodrošina arī Kolumbijas gadījumā, un šo mācību mēs guvām Bosnijā, un mums ir jāmācās no tā Kolumbijas gadījumā. Eiropas Savienība uh, tur iesaisties, viņiem ir uh, rezolūcija, kur tiek teikts, ka jānosauc īpašs pārstāvs, referents, uh, un tur trūkst uh, līdzekļu. Ja man ir vienkārši ierasties Eiropas Savienībā, un es tad arī dodos uz NATO, uh, Āfrikas Savienībā, kur ir vislielākais skaits valstu, kurās ir konflikti šobrīd un kur arī notiek visvairāk um, um, seksuālās vardarbības aktu, tur nav šāda cilvēka, kas būtu par to atbildīgs. Mums ir uh, jāstrādā kopā, jāiesaista Zums kundze, un viņa tiešām ļoti nopietni uztver šos jautājumus, bet viņai ir vajadzīgs atbalsts. Tātad, ja jūs varētu to izdarīt, tas būtu vērtīgi. Jums ir uh, izveidota politika par bērniem uh, bruņotos konfliktos, un tas ir tiešām ļoti svarīgi. Ir uh, vajadzīga politiskā drosme, izlēmība, lai cīnītos pret šo uh, aprēķinu un šos izlē, šiem izlēmīgiem noziedzniekiem, vai tā būtu Eiropas Savienība, Afrikas Savienība, ANO, mums visiem ir jāraida skaidrs signāls, ka nu vienreiz pietiek un ka mēs nepieņemsim šādus pārkāpumus. Mums ir jāstarbojas cieši, jāveido kopīga politika un mums ir jāsadarbojas arī valstīs uz vietas, jākoordinē mūsu darbība un tāpēc man ir arī vienkāršāk uh, um, doties uz kādu valsti, sakot, jā, tā ir Eiropas Savienības politika pret seksuālo vardarbību, un ko jūs te darāt? Un uh, tādējādi mēs varam arī ANO sadarboties, uh, koordinēt mūsu pūliņus, un tā ir milzīga problēma, pret to ir jācīnās kopā. Uh, Tātad uh, Kongo Demokrātiskajā republikā šogad vien ir uh, izvarots tūkstošiem sieviešu. Un es esmu jūsu rīcībā katru reizi, kad uh, jūs vēlties koordināt darbu ar mums, esmu jūsu rīcībā. Un uh, ja mēs uh, necīnīsimies pret to, tad uh, um, mēs to nepanāksim. Mums ir jācīnās kopā. Paldies! Paldies par jūsu labo darbu! Un... Cik vien varēsim ar mūsu dažādajām Eiropas Savienības institūcijām centīsimies uh, panākt uh, šī jautājuma redzamību un izdarīt spiedienu, un arī finansiāli atbalstīsim šīs iniciatīvas. Un tikko saņēmu ziņu, ka kolēģis, kurš tikās ar jums Ņujorkā, Devits Mārtins uh, šobrīd ir Ādisabebā, jo viņiem ir tikšanās ar AKK valstīm. Tad tagad es uh, teikšu uz redzēšanos. So, now we come to... Labi, tagad uh, nākamais darba kārtības punkts. Un tas ir uh, droā delegācijas vizītes Serbijā ziņojums. Tokeš kungs uh, uh, ir ceļā. it Lydia? Also not. Ah, on Serbia he's not interested? Okay. So then I uh, start. Tad uh, sāksim ar faktiem, uh, kas Tokaškungam ir zināmi. Tātad mēs devāmies uz Serbiju 28. un 29. oktobrī. Un tas bija īsi pēc uh, tam, kad tika pieņemts lēmums par uh, iestājas procesu sākšanu ar Serbiju. Mums bija ļoti laba uh, programma, pateicoties ES delegācijai uz vietas un arī Serbijas vēstniecībai šeit Briselē. Tāpēc mums bija arī šī interesantā programma, un mūsu brauciena galvenais mērķis bija paraudzīties uz uh, mazākumtautību situāciju, viņu integrāciju Ir daudz dažādu etnisko minoritāšu, ir mazākumtautību Serbijā, un mēs skatījām arī Romu situāciju, kas uh, dzīvo eh, milzīgā uh, trūkumā, un uh, viņu problēmas ir būtiski atšķirīgas no citu mazākumtautību problēmām, un mēs arī vērtējām tieslietu sistēmu Serbijā, jo viņiem uh, ir liels problēmas ar tiesu neatkarību, un Serbijas puse arī atzīst to, ka ir jāveic uh, daudzi uzlabojumi šajā sakarā. Ar ko tad mēs tikāmies? Tikāmies ar daudziem parlamentāriešiem, piemēram, pat ar parlamenta spīkeri. Uh, Viņš ir arī uh, bērnu tiesību komitejas priekšsēdētājs parlamentā Stevanovičs kungs. Tikāmies ar cilvēku tiesību un minoritāšu tiesību un dzimumlīs tiesības komiteju un ar uh, bērnu uh, tiesību un uh, darba tiesību komiteju un apdzības ap apkarošanas komiteju. Un tad, kad mēs uh, tur bijām, komiteja Belgradas parlamentā ielūdza citas cilvēktiesību komitejas no reģiona. Tātad tā bija pirmā parlamentāro struktūru, kas ir atbildīgas par uh, cilvēku un uh, minoritāšu tiesībām uh, tikšanās un arī atbildīgs par dzimumlīdztiesību. Un tas bija ļoti interesanti Tokaškungam un man uh, redzēt, ka kādas ir struktūras eh, dažādos parlamentos, piemēram, Kosovā un Albānijā. Viņi tad ieradās un diskutēja, tas bija ļoti interesanti, un manuprāt, eh, viņa komitejā ir ļoti aktīvs eh, priekšsēdētājs. Nē, to es jau pieminēju, es vienkārši gribēju. Jā, tas te ir rakstīts. Omerovičs kungs. Viņš cenšas arī uh, kontaktēties ar kolēģiem reģionā, kas strādā pie cilvēktiesībām. Tātad mēs tikāmies arī ar cilvēktiesību un man minoritāšu tiesību biroja vadītāja Pornovičs kundze un tikāmies arī ar ombudu Jankoviču kungu. Visās šajās tikšanās reizēs skaidri parādījās tas, ka viņi var risināt tās cilvēktiesību problēmas, kas viņiem ir, uh, un parādījās arī tas, ka cilvēktiesību politiķiem un dažādām institūcijām nav vienkārši panākt straujas izmaiņas. Tātad, lai pilnībā ieviestu cilvēktiesību standartus, jo tās ir arī ļoti spēcīgas politiskas debates, um, tātad vai var kritizēt politiskā līmeņa iesaisti tiesu sistēmā. Un, uh, Man tiešām ir žēl, ka tieslietu ministrs Zaļakoviča kungs stundu pirms sanāksmes to atcēla. Tā bija skaidra necieņas izrādīšana pret mums, un tas ir ļoti neveiksmīgi, jo ar tieslietu ministru mums bija ļoti daudz jautājumi, par ko diskutēt. Mēs pat neesam viensprāts par problēmām. Uh, Mēs sākām ar to, ka apmeklējām Romu apmetni ārpus Belgratas. Tokaškungs, es vienkārši stāstu, ar ko mēs tikāmies. Un tur cilvēki dzīvoja tādā kā atkrituma izgāstuvē, un lielākā daļa ģimeņu, uh, kas tur dzīvo, ir izraidīts no citām vietām, un valdība nevar viņiem nodrošināt pienācīgus uh, mājokļus. Uh, Bieži vien uh, viņi nāk no citas uh, daļas bijušajā Dienaslāvijā, tagad viņi dzīvo Serbijā, un viņiem ir problēmas reģistrēties, atrast savu dzimšanas apliecību, un tad viņi tiek sūtīti no vienas valsts uz otru bez reģistrācijas. Tas nozīmē, ka viņiem pat nav iespēja piekļūt pamat veselības pakalpojumiem. Protams, ka jūs ārkārtas gadījumā varat doties uz slimnīcu, bet ko tad ministrija dara? Mums bija ļoti interesants un garas debatas ar darba ministriju, kur viņi skata arī sociālās lietas, runājot par to, ko viņi var darīt Romu labā. Un eh, daudzas viņu politikas ir diezgan inovatīvas. Piemēram, viņi piedāvā eh, Romu uh, iedzīvotājiem izmantot uh, sociālās uh, aprūpes uh, dienesta adresi. Piemēram, ja jūs vēlaties atvērt bankas kontu, ja viņi vēlas kaut ko reģistrēties, viņi var izmantot šo adresi. Un uh, vairākās simts uh, veselības konsultanti un sociālai konsultanti uh, Eh, sāk pamazām eh, tiešām eh, kontaktēties, uzturēt kontaktus ar šiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem. Jo, piemēram, liela problēma ir tas, ka uh, nav pamatveselības aprūpē, skaitā vakcinācija netiek veikta. Uh, darba ministrijā viņi bija ļoti apņēmīgi būtiski uzlabot Romu dzīves apstākļus. Uh, un runājam arī par citām diskriminācijas problēmām pret romiem, par kurām a, esam atbildīgi arī mēs, Eiropas Savienības dalība valstis, piemēram, kas, ja Serbijas romiem ir izdevies tikt līdz Eiropai, piemēram, līdz Vācijai, a, un tad viņi tiek nosūtīti atpakaļ, jo viņi nevar pierādīt patvērumu prasīšanas iemeslu, tad a, iestādes Serbijā veids pasākumus, piemēram, uh, viņi uh, neļauj viņiem atgriezties Eiropas dalību valstīs, jo viņi te jau ir bijuši. Ombuds uh, apzinās šo problēmu, bet viņš nevar uh, vērsties tiesā, jo cilvēki nevēlas vai viņi vienkārši vairs tur nav, viņi nevēlas vērsties tiesā. Un tas ir ļoti interesanti izlasīt pēdējo uh, Eiropas padomas uh, uh, cilvēktiesību komisāra ziņojumu, uzņakungu ziņojumu, kurš atsaucas uz uh, zināmiem šķēršļiem un politikām, kas ir spēkā, kas varbūt tieši nediskriminē, bet tās ir spēkā un tās neļauj cilvēkiem brīvi ceļot. Un tas ir arī šis gadījums, par ko es runāju. Tagad gribētu dot vārdu Tokeškungam. kungam nerunāja daudz par situāciju, kas skar citas uh, mazākumtautības, jo man līdz bija eksperts, un mums bija arī virkni tikšanos uh, arī ar uh, padomi, ar dažādām mazākumtautībām Belgradā. Lūdzu, Tokiškungs. Thank you very much. Kas, um... Paldies. Ölt ö, együtt lenni. Paldies, man bija liels prieks kopā ar Lohpīlers kundzi un delegāciju doties vizītē uz Serbiju. Jāatzīst, ka no vienas puses ļoti priecājos, taču no otras puses arī bija ļoti noskumis. Mēs, protams, priecājamies, ka Serbija dodas uz priekšu attiecībā uz iestāšanās sarunām. Un janvārī mēs sagaidām, ka tiks uzsāktas iestāšanās sarunas. Taču tam visam pretstatā man ir jāatzīst, ka mēs redzējām ļoti daudz uh, nabadzības īpaši Romu apmetnēs vai arī starp citām minoritātēm citās kopienās. Mēs runājām ar citu etnisko kopienu pārstāvjiem, viņi stāstīja tiešām par to, cik viņiem grūti klājas. Un raugoties uz šo informāciju, varam redzēt, ka Serbijai priekšā vēl ir ļoti uh, garš ceļš attiecībā uz iestāšanās sarunām. Šobrīd mēs saskaramies ar dilēmu. No vienas puses situācija ir tāda, ka gan Serbija, gan Eiropas Savienība ir ieinteresētas, lai paplašināšanās procesā paredzētie soļi tiktu spērti, taču no otras puses Serbija vēl nav gatava, lai iestātos. Rumānijas gadījumā tolaik mums pastāvēja līdzīga dilema. Politiska iemesla dēļ Rumānija un arī Bulgārija tika uzņemtas taču šīs abas valstis vēl joprojām ir tālu no tā, lai būtu īstas Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas pats attiecas arī uz Serbiju. Tādēļ, manuprāt, mums šīs valsts vajadzētu atbalstīt vēl lielākā mērā. Ja mēs salīdzinām šīs valsts ar rietumu valstīm, tad uh, šīs valsts, tā teikt, būtu jādiskriminē pozitīvā veidā. Proti, vajadzētu veicināt īpaši vājākos austrumu reģionus. Varbūt tas ir tāds vispārīgs dabas jautājums, taču tas ir ļoti būtisks. Es pats īpaši nodarbojos ar minoritāšu jautājumiem. Serbijā ir 20 minoritātes, pats esmu Rumānijas valsts pilsonis, un tāpēc, ka arī Rumānijā ir tik daudz minoritāšu, es esmu ļoti jūtīgs attiecībā uz minoritātēm. Šajā jomā pastāv zināma spriedze, tādēļ, ka ir tik daudz minoritāšu, un to mēs ļoti labi redzējam arī uh, saistībā ar Balkānu kāru, kur šī spriedze vienkārši eksplodēja, tādēļ mums jo īpaši ir jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Formāli raugoties, uh, lik, tikai izskatot likums, var rasties iespējas, kā ir ticis darīts pietiekami, taču reāli uz vietas reģionos vēl joprojām daudzi jautājumi nav atbildēti. Un mūsu delegācijas vadītājs Kukānu kungs, kas ir atbildīgs par šo uh, pakotni, arī nesen apmeklēja reģionu. Viņš ir pārstāvs no Slovākijas un kā Slovākijas politiķis viņš arī ir īpaši interesēts šajos jautājumos. Priekšsēdājs kundze es vēlos ieteikt, lai sadarbība ar Kukana kunga delegāciju tiku spēcināta. Kukana kunga vadītā delegācija sastāv no 15 Eiropas parlamenta dalībniekiem un arī no Serbijas puses. Šo grupu vajadzētu daudz labāk šajā grupā vajadzētu stiprināt šo sadarbību un atbalstīt to. Vēlos pateikties arī par jūsu sniegto ziņojumu. Mačina, paldies par tavu darbu, par sagatavoto ziņojumu. Un vēlos arī lūgt komiteju mūs atbalstīt šajos uh, smagajos minoritāšu jautājumos. Nevēlos vēl Nevēlos vairs neko piebilst par pārējiem punktiem, taču vēl īsi par Ungāriju, kur vēl Voģinā agrāk vojvodistes laikos bija trīsreiz vairāk Ungāri nekā tagad, un kopš tā laika tie ir emigrējuši, asimilējušies, un šobrīd ir ļoti maz ungāru šajā reģionā, un ar to ir saistīts divas lielas problēmas attiecībā uz minoritātēm. Temelinā apcietinātie jaunieši tiek mm, uzturēti apcietinājumā, tiek uzskatīti par uh, labējo spēku aizstāvjiem, un es uh, lūdzu jūs uzsākt attiecīgos, pieņemt attiecīgos mērus, lai risinātu šo problēmu. Abus iesaistīto valstu prezidenti saistībā ar šo gadījumu ir tikušies, taču, lai tiktu panākts miers, ir jāturpina papildu pasākumu un sērbu un ungāru attiecības ir jāuzlabo. arī raugoties uz šiem asiņainajiem notikumiem komunista laikā, kas vienkārši tika apslēpti, šeit arī ir jāīsteno attiecīga pasākuma. Ja mēs vēlamies sasniegt taisnīgumu, tad arī mēs sasniegsim mieru. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem punktiem, lai, kur jāatrisina, lai Serbija varētu pievienoties un Ungārija. Paldies! Paldies, Tokiņš kungs, un paldies, ka jūs atgādinājat, kad mums ir vairāk jāsadarbojās ar mūsu komiteju, un es arī lūdzu, lai droā sekretariāts ņem vērā, ka jāielūdz ombudu uz sanāksmi, kas apvieno nacionālās komitejas un savstarpēji tiekoties, kā viņi var mācīties viens no otru. Ombuds ir jau pašpārliecināts, bet viņš var arī kaut ko ziedot. Un kad mums bija sanāksme ar kolēģiem no atsevišķām cilvēktiesību komitejām reģionā, tad būtu ļoti labi aktīvi viņiem pasniegties, bet mūsu pilnvars drīz beigsies, bet kad mēs mēģinam sadarboties ar nacionāliem kolēģiem, mēs domājam, kad vajadzētu būt reģionālu fokus, jo saprotot, runājot ar viņiem, viņiem ir liela interese iepazīties, kā mēs daram savu darbu un ka mēs nebaidāmies no kritikas un tādas jautājumas, par ko mēs pārunājam, tad Rietumu Balkānos tās jautājumi ir ļoti līdzīgi, un mēs arī runājam ar mūsu kolēģiem mūsu dalībvalstīs, tātad mums ir jādomā, kā to realizēt. Un Pirms es dodu vārdu komisijai, es aizmirstu pateikt, ka mums bija ļoti dzīvīga debata ar cilvēktiesību pārstāvjiem. Viņi ir ļoti aktīvi, viņi kritizē valdību, viņi domā, kad vajadzētu rīkoties vairāk nekā viņi runā, bet, diemžēl, cilvēks, kas pārstāvu ja ir runa par gay pride, tad ir, ir teikts, ka varbūt nākošu gadu, nu, tāpēc, kad būs vēlēšanas un ir atbalsts no ietekmīgiem politiķiem, tad tas varētu notikt, bet viņi domāja, ka nākošu gadu tas būs daudz vieglāk, jo nebūs komunicē ar cilvēkiem, kas gatavojās vēlēšanām. Uh, Es arī gribētu pateikt, kad mums bija preses konference pusdienas laikā, kur lielākā daļa no nacionālajiem mēdījiem bija klāt. Viņi arī piefiksēja, kad Eiropas parlamenta cilvēktiesību komiteja bija uz vietas, un to mēs runājam, ka tā ir daļa no iestāšanās procesa un tad delegācija, kur arī Serbija ir daļa, mēs runāsim par visiem jautājumiem. Un ja mēs skaidri runāsim, kad tiesas nav neatkarīgas un arī, kad presa nav neatkarīga, mēs to īpaši stingri neizteicām, bet arī par minoritātēm un par Roma jautājums tas arī palīdzētu. Un kolēģi arī būs pateicīgi, ja viņi varēs ar mums pārunāt šīs lietas. Es arī gribētu pateikties sekretariātam, kas sagatavoja darbu. Un Kukāna kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Tagad, tagad, ja es varētu. Paldies. Vienkārši dažas improvizētas izteicienus. Kā jūs ziniet, Eiropas parlamenta delegācija bija Serbijā pēc īs neilgi pēc jūsu vizītes. Bija trīs delegācijas no Eiropas parlamenta bija Serbijā, bet laiki bija ļoti labi koordinēti, lai viņi nebūtu vienlaikus uz vietas, un es arī novērtēju informāciju par jūsu vizīti, ko jūs izplatījāt un tas bija ļoti svarīgs dokuments, sagatavojoties mūsu vizītei un mūsu pārunēm ar, pārunām ar Serbijas politiķiem. Liels paldies par to! To mēs tieši laikā saņēmām. Mūsu satikšanās laikā cilvēku tiesībām bija augsta vieta, uh, Mēs pārunājām, mēs pacēlām šo jautājumu, piemēram, ar mūsu tikšanos ar parlamentu spīkeru Stefanoviču kungu. Mēs teicām, kad LGBT komitejas varētu, kad vajadzētu tur nonākt Cashman kungam un kad viņam bija daudz lietas, kuras viņam bija jātiek galā un Viņi neteica, kad viņi to organizēs, to tikšanos, tā kā to vajadzētu atkārtot pacelt diskusijās, atgādināt par šiem jautājumiem. Paldies Tokiškungam par to, ko viņš ziņoja. Es piekrītu, ka Serbijā ir ļoti grūtās un izšķirīgās krustcelēs. No vienas puses mēs labprāt gribētu izmantot padomus secinājums par iestāšanās sarunu sākšanu janvārī. Tas nav pilnībā izlemts, mums ir jāgaida padomi, bet es nedomāju, ka visas dalība valsts ir gatavas pateikt jā vārdu, lai sākt sarunas un mēs atgādinājām Serbijas cilvēkiem, kad ir jāturpina labos rezultāts, ko viņi ir līdz šim sasnieguši, un lai normalizēt savas attiecības ar Kosovo, es piekrītu Tokič kungam, kad visām nacionālās minoritāt, minoritātes jautājumi ir ļoti svarīgi. Tās ir lietas, kurām mums ir jāseko un jābūt aktīvi mūsu palīdzībā Es vienkārši gribēju minēt, jo pamat diskusijā pieredze ar Bulgāriju un Romāniju ir murgs, un to nevajadzētu atkārtot. Politiskie kritēriji, lai izpildītu tehniskos kritērijus, nevajadzētu būt izšķirošais jautājums, kā tas bija Bulgārijā un Rumānijā. Protams, Serbija nav gatava bet mēs nerunājam par iestāšanos. Ja viņi sāks sarunas janvārī, tad, tad paies 8 līdz 10 gadi, jo mēs nevaram veikt tādas prasības, kāda ir mūsu valstīs. Viņiem ir vēl desmit gadus jāgaida pirms iestāšanās, bet mums ir jādara spiediens, lai viņi neliek netērēt laiku, jo ir jārisina jautājums par nacionālām minoritātēm jo tas ir būtisks jautājums un mēs sastopamies ik pa reizē ar problēmām, kur mums ir ļoti uzmanīgi jārisina. Ko jūs minējāt par Pride parādu? Mēs vienmēr tiekamies ar nevalstiskām organizāciju pārstāvjiem, mēs kritizējām, mēs divreiz iepriekš bija Pride datums tika noteikts un beidzamā brīdī tas tika atcelts. Tev jums bija taisnība, viņi teica, ka viņi gribētu to atkal plānot kaut kad aprilī, kad varbūt tas nebūtu laimīgākais, labākais laiks, jo, ja viņi grib aicināt Eiropas politiķi, jo aprīlī būs kampaņa Eiropas Savienības, Eiropas parlamentu vēlēšanām, un es nezinu, kas atstās savu valsti, lai pavadīt laiku Serbijā. Varbūt ir daži kolēģi, kas nekandidē un viņi varēs piedalīties, lai starptautiskā kopiena ir pārstāvēta. Un beidz, beidzot, priekšsēdētāji, es domāju, ka Tokiču kungam ir taisnība, kad mums vajadzētu būt cieši sadarbība starp Serbi, ar Serbijas delegāciju un Es esmu laimīgs un priecīgs, ka tāda ir tā situācija, un to mums vajadzētu attīstīt nākotnē. Paldies! Paldies, Kukāna kungs! Ja es uh, salīdzinu uh, praidu Eiropā, tad tās parasti ir kā tāds balīts. Protams, policija varbūt arī ir uh, daudz pieradušāk pie uh, šīm parādēm nekā Serbijā, bet nu vienmēr tie ir kā tādi svētki. Uh, Un tagad eh, pie mums ir ieradies Hisu Hemeno no paplašināšanās ģenerāla direktorāta. Es atvainojos kundze Bārbara Hemeno no paplašināšanās ģenerāla direktorāta un Anģelo Bonkompānī no EFCO ģenerāla direktorāta. Un būtu interesanti jūs abus uzklausīt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies par uh, jūsu prezentāciju, par uh, jūsu stāstīto un liels paldies par jūsu uh, Serbijas vizīti runājot par pamatiesībām. Mēs esam ļoti iepriecināti uh, dzirdēt uh, jūsu novērtējumu, jo tas ir tieši tāds pats kā mūsu novērtējums, bet uh, ne tikai tas ir svarīgi mūsuprāt, tā kā jau citi runātāji teica, ir ļoti svarīgi mums visiem izmantot šo uh, attīstību, šo brīdi un uh, likt apzināties politiķiem, cik mums svarīgas ir uh, cilvēktiesības, pamatiesības, lai tās tiktu ievērotas un stiprinātas Serbijā. Tātad liels, liels paldies jums par šo iniciatīvu un mēs ceram, ka tam sekos, tai sekos arī citas no jūsu puses. Uh, un no parlamenta puses. Tagad daži vārdi par uh, novērtējumu, un tad es īsi runāšu par iestājas procesu, un tad došu vārdu kolēģiem. Runājot par jūsu novērtējumu, kā jau es teicu, tas ir ļoti tūs mūsu novērtējumam, un uh, šā gada oktobra progresa ziņojumā tas arī izpaudās, un uh, Tātad mēs novērtējam, mēs uh, atzīstam, ka pēdējos mēnešos, pēdējā gada laikā ir panākts daudz, ir pielikti pūliņi, bet neskatoties uz to, ir nepieciešama uh, vēl tālāka darbība, tālāki pūliņi no politiskās puses, uh, no politiķu puses, lai uzlabotu situāciju ilgtspējīgi. Jūs minējāt uh, vairākumu problēmu jomu. Uh, Piemēram, vispirms tā ir, ir, tā ir tieslietu joma, un tiešām ļoti žēl, ka jums netika, nebija tikšanās ar Selakoviču kungu ministru, bet tiesas, tieslietu joma ir tā joma, kur mēs visvairāk strādājam no Eiropas komisijas puses. Ir jauna stratēģija rīcības plāns, kas tika pieņemts uh, šogad, ko pieņēma valdība, un mēs ar nepacietību gaidām, kā šis izšķirīgi svarīgais dokuments tiks īstenots, lai uh, Serbijas tiesu sistēma patiešām kļūtu neatkarīga un lai tā būtu efektīva un pieejama pilsoņiem. Bet neatkarība ir pirmā prioritāte. Jūs minējāt minoritātes, un tiešām uh, Serbijā ir īpaša situācija, jo tur dzīvo 20 mazākuma tautības, un mēs tiešām iedrošinām konsekventu juridiskā ietvara ieviešanu uh, aizsargājot mazākumtautības Serbijā, jo īpaši izglītībā, valodas lietojumā, pieejā plašsaziņas līdzekļiem un reliģiskajos pakalpojumos. Jūs minējāt diskriminācijas novēršanu vispārīgi un īpaši pievērsāties Romiem un LGBT, kas ir visvairāk diskriminētā iedzīvotāja grupa patiešām Un tas, ka šogad atkal nenotika praids, uh, un tās nav pirmais gads, kad tas uh, tā bija, mūsuprāt, tā ir neizmantota iespēja. Un mēs uh, tiešām gaidām, ka, tas, ka šī parāda notiks nākamgad. Mēs pilnīgi noteikti iedrošinām tālāku politisko gribu šajā jomā. Romu situācija To jūs ļoti labi aprakstījāt, priekšsādātājs kundze. Un viņi tiešām bieži vien ir pilnīgi bezcerīgā situācija, un mēs aicinājām pieņemt rīcības plānu šogad, lai ieviestu stratēģiju un uzlabotu Romu statusu. Un mēs pievērsīsim īpašu uzmanību šiem par šiem precīzajiem pasākumiem, kas ir jāievieš, lai uh, sniegtu atbalstu, gan finansiālu, gan citu veidu atbalstu. Mēs ļoti cieši sekosim šī rīcības plāna ieviešanai, kas uh, uh jau pats par sevi ir uh, pozitīvs signāls, bet, protams, ieviešana būs svarīgākais. Jūs minējāt uh, izpausmes brīvību, vārdu brīvību, un Tiešām ir panākts progress, bet eh, joprojām mūs atrauc virkni aspektu, piemēram, eh, plašsaziņas līdzekļu kampaņas un noplūdes presē, ko jūs minējāt savā ziņojumā. Tātad tas ir saistīts ar novērtējumu, un kā jūs eh, redzat, mēs lielā mērā piekrītam jūsu pieejai. Bet pieminēšu kaut ko pieminēja arī divi no deputātiem. Uh, Proti iestājas process, eh, kurš tagad uzsākas ar eh, Serbiju, manuprāt, ir ļoti atšķirīgs no tā, kāds mums bija ar Bulgāriju un Rumāniju. Un jūs jau minējāt uh, trūkums, kas bija šajos iepriekšējos procesos. Mēs Serbijas gadījumā piemērojam uh, jauno pieeju, par ko vienojās Eiropa padomu pirms diviem gadiem, proti, ka mēs sāksim sārunas ar 23. Uh, un 24. sādaļu, proti ar tiesiskumu jautājumiem, un uh, tas visu laiku tiks uh, monitorēts. Eiropas komisija tātad visu laiku pievērsies īpašu uzmanību tam, bet mēs sāksim ar tiesiskumu jautājumu, īpaši ar pamatiesībām, un mēs neskatīsim šīs sadaļas uh, pēdējās, kā sadarbības un pārbaudas mehānismā tas bija. Tātad situācija ir ļoti atšķirīga, un mēs ceram, ka mēs ar uh, pastāvīgiem pūliņiem turpmākajos gados centīsimies, uh, ka mums izdosies panākt progresu Serbijā, īpaši pamatiesību jomā. Kā jūs zināt, skrīnings ir sācies par 23. un 24. sadaļu, tas sākās septembrī, un Mums būs eh, skrīninga ziņojumi, komisijas ziņojumi par šo skrīninga procesu. Tie ir gaidām nākamā gada pavasarī, un mums eh, būs arī savstarpējā novērtējuma misija uz Serbiju pavasarī, lai labāk novērtētu situāciju uz vietas. Un pēc skrīninga ziņojuma saņemšanas no Eiropas komisijas Serbija tiks lūgta uh, ar, prezentēt rīcības plānu attiecīgajās jomās, 23. un 24. sarunu sadaļas jomās, un noteikti arī kritērijus. Un viens no šiem diviem rīcības plāniem būs jāvelta pamatiesību jautājumiem. Tādējādi mēs īstenosim sarunu procesu, kā jūs redzat, ļoti īpašs uzsvars tiek liekts uz pamatiesību un tiesiskumu jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji! Paldies jums! Un tagad Bonkompanija kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies arī par šo novērtējumu no uh, paplašanāsnās ģenerāldirektorāta puses. Uh, mēs to pilnībā atbalstām, un patiesībā nekas daudz nav piebilstams. Man tikai jāsaka, ka, kas attiecas uz uh, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, Mēs ļoti labi apzināmies minoritāšu kritisko situāciju un arī demokrātiskās pārvaldes situāciju Serbijā. Un noteikti jāuzsver šie jautājumi arī valstu novērtējumā un jāsniedz atbalsts vietējiem saņēmiem nākamajiem gadiem. Uh, Tātad nākamgad mēs uh, esam plānojuši uh, apmēram 500 tūkstošus eiro uh, veltīt cilvēktiesību veicināšanas un demokrātijas veicināšanas projektiem Serbijai. Svarīgi, mūsuprāt, attiecībā uz Serbiju ir, protams, arī attiecībā uz visiem Balkāniem ir tas, ka visi veicināšanas pasākumi runājot par demokrātiju un cilvēktiesībām, ir jāīsteno tādā reģionālā kontekstā, jo kara saknes joprojām ir dziļas un daudzi no jautājumiem, kas šobrīd ir jārisina, joprojām ir saistīti ar izlīguma procesu, ar samierināšanās procesu, kas joprojām praksē vēl nav beidzies. Thank you. Actually, this... Paldies. Protams, nevaram aizmirst vienošanos reģionā, samierināšanos jūrmalā, to jau arī minēja nevalstiskās organizācijas, ar kurām mēs tikām. Man ir viens jautājums, varbūt Šimeno kundzei. Plānu, ko jūs tagad veidojat, vai jūs ņemat vērā uh, Eiropadomas secinājumu. Es ceru, ka tā ir pareizā virsraksts tiesības atstāt savu dzimto valsti, jo tur ir kritizēti cilvēki tiek ierobežoti, jo viņiem Eiropas Savienībā ir jāatstāj savu valstu atkārtoti. Un, ja droši mēs, es neesmu Es nezinu šo ziņojumu, bet, protams, mēs ņemsim to vērā, jo visi mūsu vērtējumi ir pamatot uz vairākiem avotiem, un tātad Eiropas padoms tas ir noteikti ir svarīgi. Tātad, tā es domāju, mēs varam slēgt šo darba kārtības punktu par atsauksmēm par delegācijas viesī, viesošanos Serbijā, un es redzu, ka Kukan kungs ir atbildīgs par delegāciju. Es gribētu vienu lūgumu no mūsu pirmo darba kārtības punkta. Mums bija ANO ģenerāla sekretāra speciālā pārstāva par seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Uh, Nu, viņi minēja, viņi runāja par jautājumu atsevišķās valstīs, un viņi minēja, ka <clears throat> Bosnijā Hercegovīnā viņiem ir vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts, jo viņiem vēl ar vienu ir problēmas, jo vardarbības pārtraukumu laikā <clears throat> cilvēku tiesību pārkāpumi nav minēti. Jūs varat tikai saņemt palīdzību no valsts, ja ir fizisks ievainojums un sievietes pēc vairākiem gadiem, pēc tam, kad viņas ir izvarots, viņi nevar pierādīt. Un es esmu runājis ar sievietēm, kas dzīvoja nometnēs, un viņi nevar atrast ienākuma avots vai dzīvokli, kur viņi varētu dzīvot. Es vienkārši gribēju jums ziņot un lūgt jūsu palīdzību, lai jūs varat ietekmēt valdību, lai viņi darītu vairāk nekā viņi patreiz dara. Tagad izmaiņu par cilvēku tiesībām, par 2013. gada progresa ziņojumu kopā ar prezentāciju par pētījuma izklāsts par mēdīju brīvību Rietumu Balkānos. Un tātad delegācija par delegāciju attiecību ar Albāniju, Bosniju un Hercegovīnu, Serbiju, Melnkalnu un Kosovo. Kukan kungs, vai jūs vēlaties nākt priekšā un visus eksperts, ko mēs esam ielūguši, jūs redziet mūsu sanāksmes ir vienmēr pārraidīts internetā, un tātad visi runātāji ir iz, pie priekšējā galda, lai viņus varētu izsekot redzēt. So, who is the author? So. Now, uh, let me nu, tagad es gribu iepazīstināt ar mūsu ekspertiem. Mums ir klāt Pierre Luigi Panko, profesors, kas ir no eh, centrs mēdī brīvībai un mēdīju daudzveidībai un arī par Balkāniem. Tad arī vai jūs kurā Florencā atrodas universitāte, un Andris Ķesteris kungs, kas no paplašināšanas ģenerāldirektorāta, viņš pasniegs informāciju par 2013. gada progresu ziņojumu, un mums ir no nevalstisko organizācijas no Amnesty International, kas runās par Serbiju un Kosovo. Un tagad arī es gribētu sveikt mūsu parlamenta referentu par Serbijas ziņojumu, at, eh, jūsu un visi pārie, kas es redzu arī referentu par Albāniju, un varbūt Kosovos pārstāvs mūs ieradīsies. Tātad mums ir ļoti labi ekspertu panels. Un tagad es došu. Tad es došu vārdu Kukankungam kā delegācijas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kad jūs iekļāvot, iekļāvāt šo tēmatu darba kārtībā. Un es domāju, ka mums būs ļoti interesants diskusijas ar ekspertu piedalīšanos, ko jūs minējāt. Es domāju, ka šodien mēs runājam iepriekšā darba kārtības punktā par pamatiesībām un minoritāšu tiesībām, un tad manus ievadvārdos es koncentrēšos par citiem tēmatiem, kas ir mēdī brīvību Rietumbalkānos. Mēs visi zinām, kad Mēdī brīvība un vārdu brīvība ir pamati modernām demokrātiskām valstīm. Demokrātija ir atkarība no vārdu brīvību, un vārdu brīvība parādās tad, kad mēdī brīvība ir nodrošināta. Eiropas vēsture 20. Gads, gadsimtā ir labs piemērs, kā ierobežojot vārdu brīvību, un vēl mēdī brīvība bija spēcīgs instruments, ko izmantā, izmantoja autoritārie režīmi. Mums nav tālu jāmeklē piemērus. Valstīs, kas ir izgājuši pārejas periodu, mēdī un viss viņu saistītās daļas bija jāatjauno sevi, ceļoties no sliktiem apstākļiem, vai tas ir centrāli vai austrum Eiropā vai Balkānu valstī, visam bija jāmainās. Likumdošana, žurnālisti, mediju kultūra. Dažos gadījumos tas bija ātrs un viegli pārmaiņa, piemēram, Baltijas valstīs, bet citos, citās valstīs autoritārā vēsture vēl pastāv mediju vidē. Ja mēs runājam par Balkānu valstīm, situācija ir sarežģītāk, jo ir zobens ar diviem pusēm. Viens ir cīnīties ar režīmu un cīnoties ar Dienvidslāvijas kara vēsturi. 90. gados konflikts bija vēl jūtīgāks, valsts manipulēja mēdījis, un vairākos gadījumos viņš bija izraisīja naidus, kurināšanu un etnisko vardarbību. Manā gadskārtējā ziņojumā 2012. gadā, par ko balsos nākošā plenāra sēdē Strasbūrā, es veltīju daudz uzmanību valstīm, kas ir pārmaiņās periodā un kas pārkāp cilvēku tiesības un pamattiesības tas iekļauj arī mēdī brīvību. Es esmu ļoti laimīgs, kad šis tēmats ir nācis šīs komitejas interesēs, un tā ir svarīgs jautājumos visos kandidātu valstīs un visos iespējamos, ka, iespējamās kandidātu valstīs. Un šogad Eiropas Savienības paplašināšanas stratēģija atgriežas pie pamatiem runājot par Kopenhāgenes kritērijiem ceļot demokrātiskas sabiedrības ar cieņu cilvēktiesībām un pamatiesībām. Mēdī brīvība ir temats, kas ir pelnījis mūsu uzmanību, un to nevar atstumt no iestāšanās procesa. Es citēšu savu ziņojumu. Ziņojums, kad mēdī brīvība ir ir mūsu dalībvalstīs, bet dažās paplašināšanas valstīs nonāk pie pašas cenzūras, politiskā iejaukšanās, ekonomiskais spiediens un vardarbību pret žurnālistiem. Dāmas un kungi, tā nav mana doma runāt par problēmām atsevišķās Balkānu valstīs. Es gribētu vienkārši norādīt, ka šis ir būtisks jautājums reģionā un ir pelnījis mūsu ievērību. Ir sevišķi tad, kad paplašināšana, iestāšanās sarunas turpinās. Kāda ir patreizajā situācija? Mēdī dažās reģionu valstīs ir zem liela ekonomiska un politiska spiediena. Daži veidi viņi ir politisku un ekonomisku interešu atbalstītāji, Dažreiz viņi tēlo lomu, opozīcijas lomu, un viņiem ir dīvaina loma politiskā ainavā. Tagad beigšu un došu iespēju citiem dalībniekiem izteikt savus viedokļus. Es ceru, ka mēs, mums būs konstruktīvas pārunas, diskusijas un neatkarīga mēdīja ainava un progresīvi juridiskais normas saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem ir mērķis Balkānu valstīs. Paldies! Start... Paldies, Kukāna kungs, un pirms sāksim, gribētu sveikt arī dažādo valstu vēstniekus no Serbijas, Melnkalnes, Bosnijas un Hercegovinas, Maķedonijas, uh, Albānijas un Kosovas. Uh, Paldies, eh, ka izrādījās interesi un ieradāties. Un tagad sāksim ar Česteru kungu no Eiropas komisijas. Lūdzu. Yeah, thank you. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļaujiet sākt ar eh, to, ka es gribētu paust eh, atzinību darbam, ko ir veicis Eiropas parlaments un jopaši droā komiteja. Um, pēdējos gados ir daudz panākts paplašanāšanās eh, valstīs šajā jautājumā. Un tas ir arī galvenais vērtē, vēstījums mūsu ziņojumos. Pamattiesības ir eh, galvenās eh, lietas, tā ir viena no pieciem, pieciem prioritāriem jautājumiem, ko komisija ir izvēlējusies uzsvērt. Uh, Mūsdienās Kopenhāgenes kritērija ir tikpat svarīga kā pirms 20 gadiem, un tie atspoguļo Eiropas Savienības pamattiesības, demokrātiju, tiesiskumu, pamatiesību ievērošanu un minoritāšu aizsardzību. Tās ir lietas, kas bieži vien uh, nav iekļautas uh, kopienas likumdošanā, bet iestājas procesā uh, valstis nevar eh, panākt nekādus izņēmumus vai pārējais periods pamatiesību jomā. Šīs lietas eh, nav saruna temats, tādā ziņā, ka par tām nevar um, panākt izņēmumus mēs dzirdam uh, sūdzības, ka aizvien tiek izdomāti jauni kritēriji iestājas valstīm, bet es gribu skaidri pateikt, saskaņā ar Kopenhāgens politiskiem kritērijiem komisijai ir mandāts un pat pienākums identificēt visus trūkumus uh, un nepilnības cilvēktiesību jomā, un uh, te ir jāprasa uh, iestājas valstīm, kandidātu valstīm šīs problēmas labot. Uh, pa, Rietumvalstīs likumi garantē pamatiesības, tā pašā laikā uh, paplašanāšanās valstīs uh, bieži vien tas paliek tikai uz papīra. Ir jāpieliek vairāk pūliņu, lai cilvēktiesības tiktu ievērots arī praksē. Un tas iet tālāk par konstitūciju grozīšanu un atbilstošu likumu pieņemšanu. Visaptvaroša pieeja un pastāvīgi pūliņi eh, ilgstošā laika periodā ir eh, tas, kas var nest rezultātus. Šāda pieeja apkopo vajadzīgās eh, likumdošanas iniciatīvas, pienācīgu finansējumu, kas ir ļoti svarīgs, un pienācīgu cilvēktiesību izpratni un arī uh, valsts iestāžu iesaisti. Šā gada stratēģijas dokumentā mēs izlēmām pievērsties galvenokārt pamatiesību jomā trim jautājumiem - vārda brīvība, Romu situācija un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu situācija. Tie ir jautājumi, kuros, mūsuprāt, ir nepieciešams konkrētas pārmaiņas un steidzam tās nepieciešams. Romu situācija joprojām rada bažas visās kandidātu valstīs. Daudzi Romi joprojām saskars ar rasisko diskrimināciju un sociālo izslēgtību, izstumtību. Romu uh, iekļaušanai ir jākļūst par nacionālu prioritāti ne tikai strateģiskos dokumentos, bet ir jāveic konkrēti pasākumi, lai uzlabotu viņu pieeju izglītībai, um, uh, nodarbinātībai un uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Un, uh, arī ar personas uh, dokumentiem ir problēmas, un tas uh, parādās arī visos semināros par romiem. Šie pasākumi ir jāīsteno ieva, iesaistot romu uh, līderus, un uh, komisija izveidos uh, Romu uh, instrumentu iestāšanās palīdzības kontekstā, un tas palīdzēs. Homofobija un seksuālās orientācijas dēļ diskriminācija ir izplatīts fenomens Rietumbalkānos. Mēs vēlamies, lai tiktu pārtraukti šādi nepieņemami instrumenti, piemēram, uzbrukums LGBT centram Skopjē, un mēs arī esam nobežījušies par Belgrādas praida uh, atcelšanu. Bijusi Dienaslavijas Maķedonijas republika uh, savā likumdošanā iekļaus uh, seksuālās orientācijas un dzimuma identitāti. Vispārīgi visām valstīm ir jāīsteno uh, politika, kas nepieļauj uh, naida kurināšanu un tam līdzīgas lietas. Jau vairākus gadus komisija vārda brīvību uzsver kā vienu no svarīgākajām prioritātēm paplašanāšanās kontekstā. Kā Kukāna kungs jau uzsvēra, vārda brīvība, izpausmas brīvība ir unikāla citu pamatbrīvību vidū. Tā ļauj ieviest citas brīvības, un Uh, nevarētu panākt uh, pozitīvu uh, attieksmes maiņu, iesaistot Romus vai LGBTI iedzīvotājus, ja mēdījos nebūtu attiecīgs notikumu atspoguļojums. Plašasiņas līdzekļu brīvības unikālums izpaužas arī tajā, ka, lai to īstenot, ir nepieciešama nozare, plašsaziņas līdzekļu nozare, kas seko objektīviem tirgus noteikumiem. Bet tā kā tur ir iesaistīta privātuma cieņas un tam līdzīgi jautājumi, ir nepieciešama arī tiesu sistēma, kas izprot individuālās brīvības, tā skaitā arī vārda brīvību. Visi šie būtiskie vārda brīvības aspekti joprojām rada uh, bāžas paplašanāšanās valstīs. <clears throat> Mēs jūnijā kopā ar Eiropas parlamentu organizējām konferenci par šiem jautājumiem, un tas to apstiprina. Parādījās kopīga izpratne, ka steidzami ir jārisina konkrētas lietas. Pirmkārt, tie ir vardarbības un iebiedēšanas gadījumi pret žurnālistiem, un ir jāizmeklē arī pagātnē notikušie atgadījumi. No vienas puses ir spērti ļoti labi soļi um, kriminalizējot apmelošanu, bet no otras puses uh, uh, tiesas izvēlās uh, valsts pusi, tad, kad ir runa par mediju kritiku, tā ir pastāvoša problēma, kas uh, joprojām tā tad uh, ir izplatīta. Uh, Tātad tiek, ir not, notiek mēģinājumi apklusināt kritiskas balss mēdiņos, un tas mums rada joprojām bāžas. Uh, tātad vārta brīvība, romu iekļaušana un uh, diskriminācijas novēršana pret uh, LGBTI. Uh, komisija to uh, skata dažādos veidos. Pirmkārt, mēs nodrošināsim, lai šie jautājumi sistemātiski tiktu pieminēti attiecīgajos struktūrās un apakškomitejā, un arī 23. un 24. sadaļa tiks skatīta sarunu gaitā. 2014. gadā mēs plānojam uh, vairākus augstu līmeņu pasākumus. Paplašanāšanās būs svarīgs uh, eh, tēmats eh, trešajā Romu samitā, kas paredzēts aprīlī. Mēs paredzam arī organizēt uh, konferenci par LGBTI, lai uh, izvērtētu situāciju un panāktu to progresu un apvienotos ar labāko praksu. Un šie pasākumi varētu kalpot par pamatu, lai izstrādātu konkrētas un visaptvarošas politikas pieejas. Un visbeidzot, nākamgad tiks uzsāts IPADU, pamatiesības tur būs svarīgs mērķis. IPA divi programma tātad tiks uzsākt, un IPA programmām, pirmsiestāšanās programmās komisija ilgtermiņā iesaistīsies, lai panāktu ilgspējīgus rezultātus. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you very much. And I... Paldies. Un es domāju, mēs uzklausīsim visus eksperts. Un tagad profesoru Parku no Eiropas Universitātes. Es īsumā mu, pastāstīšu par mūsu ziņojumu projektu, ko ir, kas ir veikts Eiropas parlamentu uzdevumā. Ir runa par mēdī brīvību Rietumu Balkānos, un tas ir Petkovič, profesora Petkoviča un manas vadībā. Ziņojums ir, lai veidot tīklu valstīs, kas ir vajadzīgi, lai sniegt ziņojumu par Rietumu Balkānu valstīm un tad pārbaudot rezultāts, runājot ar žurnālistiem, ar akadēmiķiem un ar nevalstiskām organizācijām. Ir četras daļas. Pirmais ir analīze, kur mēs vērtējam, kāda ir situācija mēdī brīvības jautājumā, un ir par dažādām jomām, par vispārējo ietvaru un ietvaru īstenošanu, runa par sabiedriskiem raidījumiem, par demokratizāciju un tad par žurnālistu statusu. Tās ir četrās, četri galvenās jomas. Pirmā daļa ir runa par interesēm atsevišķās valstīs, tad, tad mēs fokusējam uz katru atsevišķu valsti šitas ziņojuma daļa dod mums atklāju, vairākas galvenos atklājumus. Likumdošana uzlabojās, bet īstenošana ir problēma. Mēs arī saprotam, kad trūkst caurskatamība mēdī īpašnieku jautājumā, mēdīju tirgs ir sadrumstalots, lielākā daļa gadījumos, un tas noved pie situācijas, kad mēdī neatkarība ir apdraudēta no politiska spiediena un ekonomiska spiediena un kādreiz no abiem. Tātad ir ļoti vāja situācija žurnalistikas profesijā. Mums ir vājas arotbiedrības un vājas, vājas nozares. Uh, Tad ir trešajā daļā mēs analizējam, ko Eiropas Savienība dara šajā jomā. Ļoti skaidrs, kad ir jauna loma un progress arī juridiski tiesiskuma jautājumā ir ļoti svarīga daļa. Un stabilizācijas un asociācijas procesos. Mēs mēģinam piestrādāt pie key komunitēra caur divos nodaļas pārunās, sarunās, bet desmitajā nodaļā un 23. nodaļā. Tā tie ir divi galvenie, galvenās sadaļas, kas tiek izmantos šajās pūliņos un arī Kopenhāgen, Kopenhāgens kritērija un pamatiesību jautājums. Mēs saskatām, ka ir ļoti būtiska loma, ko veic Eiropas padomu un drošības un sadarbības komiteja. Un šī organizācija spēlē ļoti būtisku lomu, iespaidojot informāciju, bet jaunā, jaunies ietekmes, ja jūs gribat būt svarīgāks un izlemīgs, un tātad sadarbojoties tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir viens no jautājumiem, ko mēs uzskatām, kas būt, ir ļoti būtisks. Tātad es gribu īsi izteikties un divas, trīs minūtes runāt par rekomendācijām. Tās, tas ir akadēmisks ziņojums, Un tas ir mūsu novērtējums, ko mēs esam pētījuši. Un tā tad mums būs ieteikumu sarakstā. Mēs esam akadēmiķi un mums patīk cipari, skaitļi, bet es tagad gribētu uzsvērt tās, kas ir vissvarīgākās. Tāpēc, ka tiesiskums uzlabojās un tuvojās akī komunitē, tad svarīgākais ir īstenošana. Ja ir problēma ar īstenošanu, tad uzraudzība ir risinājums. Tātad ir vajag attīstīt uzraudzību sistēmu par mēdī brīvībām, tad mēdī brīvība vies Eiropas universitātēm un Eiropas komisijai, mēģinot mēdī uzraudzības projektu, mēs domājam, ka principi varbūt ne visas detaļas, tie, tas varētu būt instruments, kā uzraudzīt situāciju Rietumu Balkānos. Un tāpēc, ka īstenošana ir svarīga, tad, tad uzraudzība arī ir svarīga. Otrs jautājums ir par regulātoru situāciju. Ir jautājums par mēdī regulātoru neatkarību, par politisko neatkarību, vai vajadzētu būtu pasākumi, kur regulators tiek iepazīstināt ar standartiem un, ja varētu veid, veidot reģionālo tīklu ar regulatoru, tas varētu uzlabot situāciju. Tas ir viens no mūsu ieteikumiem. Trešais ieteikums ir par īpašniecību un caurskatamību. Tas ir, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi arī ekonomiskās krīzes iemeslu dēļ. Runa par reklāmu, naudu no reklāmām ir ļoti svarīga. Tas ir ļoti svarīgi, jo kādreiz ir grūti saņemt naudu, piemēram, sabiedriskā raida organizācija ir atbalstīta no ziedojumiem, tad, tad raida organizācijai, kā īstenot, ir jābūt automātiskai. Tā tad nevar būt saistīta ar politisku spiedienu. Tas ir vēl viens ieteikums. Un vēl es gribētu teikt, ka ļoti svarīgs jautājums ir, kad žurnālistu organizācijas ir ļoti vājas, bet mēdī nozara vispār ir ļoti vāja. Mēs uzskatām, ka stingrākus, stiprākus industri industriāls nozara būtu vēlama, lai būtu paļāvība. Un tātad tas būtu ļoti svarīgi, lai būtu neatkarība. Un tad konkrētu atbalstu varētu izlemt par izmeklējošo žurnalistiku, jo tas ir būtiska aktivitāte, visai presei, visiem mēdījiem, un mūsu viedoklis ir, ka tas ir vājais punkts, un to vajadzētu atbalstīt, un uz to vajadzētu likt uzsvaru. Un tad beidzamie divi jautājumi. Paplašināšanas vai iestāšanās nodaļas, kas tiek izmantots, varētu būt problēma, un tad mēs varam ieteikt, kad vajadzētu domāt, vai nodaļu par mēdī brīvību varētu būt risinājums, un lai visas jautājumi par šo jomu tiktu ievākt vienā nodaļā. Un tad ir arī svarīgi spēlētāji, piemēram, Eiropas padomu. Mēs uzskatām, kad formāla sadarbība par šo jautājumu tas varētu palīdzēt, jo Eiropas Savienība varētu dabūt stiprumu, informāciju un atbalstu, organizēt sadarbojoties ar organizācijām, kam ir standarti un par mēdību brīvību. Bet es gribu noslēgt ar to, ka tas ir tikai iesākuma darbs, un tagad mēs tikai dažus mēnešus esam strādājuši. Paldies! Dēvid Nikls. Liels paldies, un tagad Dēvids Nikolsons no Amnesty. Liels paldies, priekšsādātāji. Mani lūdza šorīt pirmkārt sniegt dažus komentārus komisijas progresa ziņojumiem, un pēc tam. Uh, paust eh, dažus vārdus par plašsaziņas līdzekļu brīvību Rietumbalkānos. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Vispārīgi runājot, eh, komisijas progresa ziņojumi ir aptvēruši eh, plašo cilvēktiesību pārkāpumu klāstu reģionā, un mēs jau īpaši atzinīgi vērtējam to, ka trešā sadaļa tiks īpaši uzsvērta tālākajās sarunās no komisijas puses. Uh, un tomēr komisija dažkārt uh, nespēja uh, pietiekam skaidru uh, signālu sūtīt kandidātu valstīm. Es pieskaršos galvenokārt trim jautājumiem. Pirmkārt, nesodāmība par starptautiskiem noziegumiem, otrkārt, diskriminācija pret romiem un treškārt, LGBTI jautājumu. Pirmkārt, par nesodāmību par noziegumiem, kas ir pastrādāti pret starptautisko likumdošanu. Um, jā, komisija jau par to runāja. Tur ir 23. Uh, sadaļa, kas attiec uz Serbiju. Nesodāmība par kara noziegumiem nav pietiekami um, atspoguļota viņu diskusijās par cilvēktiesībām šajā sadaļā. Serbijā uh, nesodāmība uh, pastāv daudz plašākā mērogā jo īpaši augstākos rangos, eh, un eh, arī ir eh, noziegumi pret cilvēci. Serbija nav arī nodrošinājusi pieeju tieslietu sistēmai un reparācijām. Un tāpēc mēs ceram, ka nesodāmības jautājums par kara noziegumiem nākotnē tiks apspriest sarunās ar Serbiju un es sagaidu, ka tas daudz plašāk tiks apskatīts nākamā gada progresa ziņojumā Bosnijā un Hercegovinā. Tur ir panāks ļoti neliels progress, lai uh, nodrošinātu izdzīvojušo tiesības, un uh, mēs uzskatām komisijai vajadzētu šo jautājumu steidzam skatīt. Uh, Un tomēr um, tiek teikts, ka Bosnijai ir jāveic vairāk izmeklēšanas, lai aizsargātu karnoziegumu un seksuālās vardarbības upurs. Komisija uh, konkrēti nenorāda uh, atbalstu upuriem un upura aizsardzību un to, ka viņiem nav pieeja reparācijām, uh, ko norādīja ANO cilvēktiesību komiteja savā ziņojumā pagājušā gada novembrī. Kas attiecas uz uh, romiem Tad Romu situācija joprojām ir uh, traģiska, dramatiska visā reģionā, un tas rada aizvien vairāk bāžas. Nesenais gadījums Grieķijā uh, vēl uh, um, sāsināja pret Romu retoriku reģionā. Uh, un uh, valdības joprojām neievieš uh, plānus Romu iekļaušanai, komisija precīzi norāda, ka bijušajā dienas Latvijas republikā Maķedonijā nav piedā, pienācīgi nodrošināts Romu tiesības. Uh, un tur drīzāk tiek runāts par migrācijas novēršanu nekā cilvēktiesību ieviešanu. Bosnijā un Hercegovinā uh, tika 2011. gadā pārskatīti uh, rīcības plāni, un uh, Mēs redzam problēmas visos sabiedrības līmeņos, un tiesības uz pienācīgu mājokli ir uh, um, neie, netiek ievērotas uh, dalība šajās valstīs, un Melnkalnē valdība joprojām neievieš rīcības plānu, lai uzņemtu bēgļus no Kosovas, uh, kas uh, dzīvo uh, nometnēs, un uh, Uh, tagad, uh, kad uh, nometne tika nodedzināta 12. gada jūlijā, viņu apstākļi ir neciešami. Par LGBTI jautājumiem to jau minēja. Šajās debatēs mēs uzskatām, ka komisijas pozīcija par LGBTI cilvēku tiesībām ir diezgan precīzi atspoguļot ziņojumā un šajā progresa ziņojumā. Tātad komisija pareizi norāda to, ka Serbija negarantē vārda brīvību, aizliedzot uh, uh, šā gada praidu <clears throat> un veicina arī homofobiju. LGBT aktīvisti joprojām saskars ar uzbrukumiem un uh, pamet valsti. Ir jāsoda uzbrucēji, tā skaitā 12. gada uzbrukumos vainīgie, un uh, Um, tos vēl pastiprināja plašsaziņas līdzekļu un valdības homofobiskie izteikumi. Un gan uh, arī Sarājevā bija uzbrukums šogad martā, un neviens no šiem gadījumiem nav izmeklēts un neviens nav sodīts uh, pēc šiem uh, gadījumiem par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Kā jau tas tika minēts, tas joprojām ir problēma jautājums visā reģionā Uh, izmeklējošie žurnālisti uh, var izpausties elektroniskajos uh, mēdījos, bet presē viņi tiek apklusināti, piemēram, Albānijā. Um, mēdīju īpašnieki, reklāmdevēji izdara ietekmi un ir arī pašcenzūra, ko īsteno žurnālisti, kas grib uh, paturēt savus darba vietas. Šie ierobežojumi vārda brīvībai visvairāk ražas, ba bažas rada um, Fairam, kur uh, uh, tiek regulēti elektroniskie plašiņas līdzekļi, tiek sodīti žurnālisti, vajāti viņi, uh, tiek slēgti neatkarīgi uh, avoti, tiek izslēgti žurnālisti no parlamentārām debatēm un um, valdības sponsorētas organizācijas uh, īsteno dažādas pasākumus par vārda un uh, izpausmas brīvību. Nesen uh, īpašais pārstāvs devās uz uh, Maķedoniju un Serbijā uh, kopš jaunās valdības ievēlēšanas. Uh, uh, tiek runāts par to, ka koncentrējas mediju uh, ainava un uh, nonāk uh, avīzes vienos rokās. Žurnālisti nevar piedalīties preses konferencēs un uh, arī tiek uzlauzts mājaslapas. Bosnijā un Hercegovinā vadošie politiķi, uh, prokurori un tiesneši joprojām īsteno lietas pret žurnālistiem un nesen ir parādījušies pārmetumi par to, kas notiek ar žurnālistiem uh, un arī Melnkalnē neatkarīgi plašiņas līdzekļi saskars ar novērošanu, un gan Melnkalnē, gan Serbijā uzbrukumi žurnālistiem reti, kad tiek izmeklēti. Un uh, neatrisināto uh, uzbrukumu um, klāsts paliek joprojām neizmeklēts. Tās ir žurnālistiskas slepkavības un dažādi citi uzbrukumi. Uh, Runājot par plašsaziņas līdzekļu brīvību, par to esam nobažījušies un arī esam nobažījušies par vārda brīvības ierobežojiem cilvēktiesību aizstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Un bieži vien um, mēdīju uh, palīdzības finansējumu um, uh, koordinē uh, valdības, līdz ar to tās arī izvēlās, kas saņem finansējumu, piemēram, tie, kas izmeklē karnoziegums, bieži vien to nesaņem. Uh, Un šajā jautājumā komisijai tiešām ir jāvērš lielāku uzmanību uz uh, cilvēktiesību aizstāvju izpausmas brīvību. Paldies! Liels paldies par jūsu detalizēto prezentāciju un daudziem ieteikumiem, ko paudāt tagad uh, vārds deputātiem, kas vēlas izteikties. Jā. Mr. Vuļ Vuļjanič, please. Vuļjanič, kungs, lūdzu. Viņš ir uh, referents Albānijas ziņojumam. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, šis ir viens no svarīgākajiem uh, jautājumiem, svarīgākajām jomām, kurām mums ir jāvērš, pie kurām mums ir, uh, uz kurām mums ir jāvērš mūsu uzmanība. Uh, um, runājot par Balkānu valstu progresu. Es esmu no reģiona un, manuprāt, tīri labi varu novērtēt uh, plašsaziņas līdzekļus un viņu pozīciju. Es sekoju uh, šiem mēdījiem un uh, saprotu arī visas valodas. Ir principā trīs veida plašsaziņas līdzekļi. Pirmkārt, ir valsts, ko, kas piedara valstī, tātad šie mēdīji, un bieži uh, pārsvarā tie ir arī uh, attiecīgās valdības stingras politiskas ietekmes eh, zonā. Vienalga, kāda būtu valdība, tātad valdības mainās, bet ietekme paliek. Otrs tipa mediji ir privātie mediji, kas pieder pārsvarā uh, jauniem uh, uzņēmējiem vai pat starptautiskām mediju grupām. Un šie uh, plašsaziņas līdzekļi ir uh, dažādi. Viņiem ir sava klientūra, uh, un viņi zina, kā viņiem jāuzvedas. Un eh, trešā daļa mēdīju ir neatkarīgie mēdīji, un tā ir um, vismazākā daļa. Šī pirmā mēdīju daļa ir eh, valsts eh, mēdīji, es negribētu to saukt par sabiedriskiem mēdījiem, jo tie ir tieši valsts un valdības kontrolē Un, manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas būtu jāuzsver uh, visos mūsu ziņojumos. Mums ir instrumenti. Mums ir instrumenti, lai izdarītu spiedienu uz šīm valstīm. Tās visas ir uh, kandidātu valstis uh, vienā vai otrā fāzē, un tam vajadzētu būt mūsu spēcīgākajam spiedienu punktam. Ar otro mediju daļu neko daudz nevar izdarīt. Tie pieder privātiem īpašniekiem un uh, ļausim viņiem cīnīties par savu tirgus daļu, vienkārši ļausim valstīm piespiest viņus ievērot spēles noteikums. Un trešā daļa, trešā grupa ir vismazākā. Esmu ticies ar dažiem pārstāvjiem no Albānijas no šiem mēdījiem. Viņiem nav pienācīgi finanšu līdzekli, lai uh, izvērstos, un viņus vajadzētu visādā veidā atbalstīt. Uh, jo viņi garantē uh, nākotnē brīvus plašsaziņas līdzekļus reģionā. Lai nu kā, plašsaziņas līdzekļi ir spēcīgākais instruments reģiona demokratizācijā. Tāpēc uh, plašsaziņas līdzekļi ir jāatbalsta, tad, kad viņi iet šajā virzienā. Protams, vienmēr ir uh, risks, ka presa kļūst tāda dzeltena, uh, un uh, mēdīji cenšas izdzīvot, uh, atsakoties no saviem augstajiem žurnālistikas kritērijiem un uh, no savas patiesās lomas cenšoties mm, virzīt valsti uz priekšu. Tāpēc viņiem vajadzētu sniegt atbalstu ne tikai no viņu valdību puses, bet arī no Eiropas parlamenta puses. Paldies! Paldies, un tagad Kaķinkungs, kas ir referents par Serbiju. Paldies, prieksēdētāji. Ir ļoti svarīgi organizēt šādus pasākums Eiropas parlamentā, un arī jūsu nesenā vizīte Serbijā ir arī ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi, jo Rietumbalkānu valstīs viņi uzskata, ka Mēs referenti esam galvenie ienaidnieki valstī un sabiedrībai, un viņi uzskata, ka mums ir jāpaziņo, ka cilvēktiesības ir svarīgas, un tas ir pamat noteikumi, pamatiesības Eiropas Savienībā. Viņiem ir tas jāzina. Ja mēs runājam par mēdījiem, es gribu sākt ar sakot to, ka mēs gribam sākt ar izmeklēšanu un arī politiskas slepkavības žurnalistiem. Iepriekšējos gados nekas nebūtu atklāts. Te mums ir jābūt ļoti pārliecinošiem. Ja jūs nesenos gadījums Belgradē izsekojiet, tad iepriekšējā izlūkdienas priekšsēdis ir cietumā, vai viņš kaut ko paskaidros, kāds ir patreiz viņa veids barter, par kādu cenu viņš ir ar mieru atklāt noslēpumus, un bez tā vienmēr būs bailes žurnalistu vidū, un pašcenzūra ir dabiska sekas. Es negribu runāt par ietekmi no politiķiem, bet paši cenzūra ir jāpārvar, un es nerunāju par to, tāpēc, ka es esmu atbildīgais par Serbiju, bet tā ir lielākā valsts reģionā, un ja mēs neveiksim kaut kādu jauninājumu tur, tad citas nevaram sagaidīt, kad pārējās būtu drosmīgāks cīnīties ar šiem milzīgām ekonomiskām ekonomiskiem izaicinājumiem un normalizācijas procesu nākotnē. Es piekrītu gandrīz visam, kas tika teikts, bet es runāšu vispirms par likumdošanu, runājot par mēdī brīvību. Īpašnieki nav atklāti, un ja mēs nezinām, kam pieder mēdī, un kas manipulē ar sabiedrību un ar publiku, tad nav nekāda atbildība. Un politiķu atbildība ir galvenais jautājums. Un tas ir viss svarīgākais. Un runājot par Serbiju, nevarētu atvērt 23. sadaļu bez jaunas likumdošanas. Viņi saprot, kad ir vajadzīga jauna likumdošana, bet mēs arī zinām, ka tur paies ilgāks laiks, lai tas tiktu īstenots, bet vismaz mums ir jāsāk process. Citādi mēs nekad neveiksim vajadzīgās izmaiņas. Un visbeidzot, beid, lielākais šķērslis ir tirgus lielums, respektīvi nozīmē, ka tirgus neeksistē. Nav vieta, lai mēdī varētu izdzīvot ekono, uz ekonomiska pamata. Jūs nevarat sagaidīt, ka ar plašsaziņas līdzekļi varēs progresēt un būt profesionāli Melnkalnē, kur ir vienmēr liels konkurences no mēdījiem Serbijā vai uh, Bosnijā un Horvātijā, kuras ir mēdī vienādā valodā. Un avīzes nav, un bez finansiālās palīdzības mēs paši sev maldinam. Mums ir jāsaskat, kāda ir realitāte, un mums ir jātīsta instrumenti, lai palīdzēt mēdījus mazās sabiedrībās, mazās valstīs un bez mēdī brīvības nebūs demokrātija un nebūs arī iestāšanās. Mēs varam iesākt sarunas, bet mums nevajag tādus gadījumus kā Turcija, kur mēs desmit gadiem ilgi mēģinam kaut ko uh, veidot bez ekonomisku un finansiālu palīdzību. Mēdījiem nav nākotne. Es negribu būt iedomīgs šajās mazajās pundurvalstī, kur nav nišs, lai izdzīvot. Nebūs pozitīva rezultāta, un tātad mums ir jāpierāda sevi, un tā ir mūsu atbildība. Mēs parlamentā mums ir jārunā par šiem izaicinājumiem, bet tas ir padomes un komisijas jomā, lai veidot instruments, kas varētu palīdzēt darīt savu darbu. Paldies! Paldies, Kaķina kungs! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, tā kā ir ķesterkungs, tad mums būs beidzamais aplis, beidzamais pieejams, un ir cilvēki no vēstniecībām, kas vēlas izteikties, un tad vienmēr tas ir trīs minūtes. Te jūs esat no Kosovo pāris. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju norādīt dažas lietas par Kosovu un par debati par mēdī brīvību un citiem jautājumiem, kas tika pacelt šodien. Kosovo ir izteiciens, ja ir vēlme, tad ir veids, kā var veikt. Un, un mēs uzskatām, ka cilvēktiesības ir ļoti svarīgi un par vārdu brīvību asemblī identificē divus kriminālu kodeksu pāntus par aiz, žurnālistu aizstāvību un arī runājot par, par mēdī brīvību, nesen uz valsts televīzijā mums ir atsevišķa televīzija no Serbijas valodā, kas ikdien pārraida raidījumus serbu valodā. Un vēl bez tam mūsu valsts televīzijā mums ir ikdienas programma citās valodās - Roma, Turku un Aškalī valodā raidījums vairāk stundas katru dienu. Un runājot par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesībām, tad valdība īstenoja likumdošanu par aizstāvību pret vardarbību, un ir pasāk rīcības plāns par ieviešanu attiecīgo ANO rezolūciju. Doma ir pa, pastiprināt sievietes lomu lēmumu pieņemšanā. Paldies! Es neredzu, vai, a, es redzu, Serbijas vēstniec, vēstnieks. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu arī pievienoties un pateikties par jūsu vizīti Serbijā. Es nepiedalījos iepriekšējā jautājumā, bet es ceru, ka vizīte bija laba, kad jūs varētu vērtēt pozitīvā veidā, kāda ir situācija, jo vienmēr ir problēmas. Es gribu vienkārši, ka piebilst informāciju par trīs jautājumu, kas tika minēti un pārunāti šodien mediju brīvība, vārdu brīvība, mediju brīvība, valdība pieņems tiesību aktu par sabiedrības informāciju līdz šī gada beigām. Tas ir ļoti tuvu un ir pamat jautājumi, kas ir iekļaut šajā likumā, piemēram, kad valsts atteiksies no mēdī sistēmas, izņemot sabiedrības interesēs. Un ko Kaķina kungs arī pareizi norādīja, kad tas ir svarīgs jautājums moderno, modernā tirgus sistēmā. Līdz pirms nākošā gada sākumā būs jauni tiesību akti par elektroniskiem pakalpojumiem. Tas risinās problēmas, kas pat šorīd ir ļoti aktuāli par valsts televīziju, gan Serbijā, gan Vojvodina, kas ir patreiz ļoti vājā ekonomiskā situācijā, jo uh, iegūt maksājumus par televīziju, tad pašlaik notiek depat, kāda būtu labākais veids, kā saņemt maksājumus, bet labākais veids ir finansēt televīziju no budžeta. Bet pašreiz tas ir praktiskākais veids, kā finansēt. Jautājums par Roma Pagājušajā reizē mēs arī runājam par šo jautājumu, kad es biju šeit, tā kā neteikšu daudz vairāk. Mēs zinām par Roma problēmu, ir vairāk pasākumu, kas ir pieņemti rīcības plānā par Romam līdz 2015. gadam. Daži šīs pasākumi ir mājvietas, pieteikt Roma koordinātoru tīklu, arī pasākumi izglītībā un veselības jomā. Un visbeidzot par LGBT grupu mēs gribam norādīt vēlreiz, ka valdība ir gatava sadarboties ar LGBT tīkliem un lai organizētu nākošo, nākošā gada geju eh, pride parādi un pride festivālu, kas tika rīkots oktobrī, un vairāki pasākumi, kas tika veikti Belgradē un citās pilsētās. Paldies! Tagad visbeidzot vēstniece no Albānijas Well, here I have, who, who, please raise your hands there, <laughs> so I can't. Lūdzu, paceliet roku. Labi, vēstniec, paldies. Paldies, kad ielūdzāt mūs uz šo ļoti svarīgo sanāksmi un kad mēs varam piedalīties debatēm. Runājot par mēdī brīvību Albānijā, Šis ir jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs, un visi iestādes to tādu uzskata, jo ir preses brīvība un vārdu brīvība ir garantēta. Ir ļoti labi dzirdēt, kad ir uzmanība ir vērsta šiem jautājumiem šodien, un kad komisija ir veikusi lielu konferenci šajos jautājumos, uh, Šajā gada sākumā pēc konferences mēs organizējām konferenci par mēdījiem, kur piedalījā, piedalījās komisārs Furla, un martā tika pieņemts likums, kas regulē raidīšanas tiesības ar demokrātisko funkcijas mēdījiem. Vajadzību šīm likumdošanām bija vajadzīga vajadz elektroniskā komunikācijas sabiedrību, un pasākumi tika veikti, lai šī likumdošana tiktu īstenota. Runājot par Roma jautājumu, es arī varu informēt, ka konkrēti mē, pasākumi ir veikti, lai izvietotu ģimenes, kas tika izraidīti no dzīvokļiem, un tad ombuds notika kopā ar četrām ministrijām, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un drīz vien mēs ceram, ka būs seminārs, lai izsekot rīcības plānam par Romu jautājumiem, kas ir rezultāts no konferences, kas notika Albānijā divus gadus atpakaļ. Also... Liels paldies, un tagad arī Lefkovičs kungs <coughs> no Melnkalnes. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju tikai īsi uzsvērt to, ka šogad Melnkalne pēc dažiem mēnešiem, tad, tad dažu mēnešu laikā organizēja divus prāida parādus ar valstības atbalstu, un tās abas tika organizētas un notika pilnvērtīgi. Tikai kā jau tika teikts, vienas nevalstiskās organizācijas eh, pārstāvis pameta valsti un prasīja patvērumu Kanādā, bet tā ir individuāla lieta, kas attiec uz uh, eh, izteiksmes brīvību. Tieslietu ministrija un iekšlietu ministrija nākamgad izveidos uh, Uh, kopīgu komisiju, kas strādās pie šiem uh, gadījumiem, kad tika ietekmēti vai iebiedēti žurnālisti. Paldies, es zinu, ka laika nav daudz, un jūs nesat uh, vēstniece, bet ja vēlties, tad uh, varat tomēr izteikties no bijušās Dienaslāvijas republikas Maķedonijas. Lūdzu. Paldies, jā, es neesmu vēstniece, bet man ir šis tas sakāms attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un arī LGBT jautājumiem, kas te tika pacelti. Un es izteikšos ļoti īsi. Par plašsaziņas līdzekļiem, kā jūs visi jau zināt, mēs eh, pieņēmām uh, likumu par apmelošanu un apvainojumiem, ka tie vairs nav krimināla nozieguma. Un eh, tagad ir apmēram 180 lietas, kas tiek eh, skatītas tiesās šī likuma ietvaros. Bija īpaša apmācība civilu tiesu uh, tiesnešiem uh, šajā jautājumā. Un uh, tagad uh, trijos uh, spriedumos ir piemērots attiecīgais pants. Uh, Un tagad uh, tiek uh, pieņemti arī jauni likumi par plašsaziņas līdzekļiem. Tie tiek gatavoti uh, konsultatīvā caurskatāmā procesā un ir virkne uh, piezīmju no iesaistītiem pusēm uh, dalībvalstī un uh, ECO un lielākā daļa ir pieņemta, bet process vēl turpinās. Tas ir parlamentārajā procedūrā un tiks pieņemts vēlāk valdība aktīvi iesaistās, lai atkal aktivizētu šo mēdīju darbu grupu, kur uh, tika harmonizēta šī uh, darbība pie likuma par uh, apmelošanu. Tur ietilps arī žurnālistu asociācijas, un tur tiek runāts par dažādām lietām, kas rada bažas dažādām iesaistītiem pusēm. Kas attiec uz LGBT, nesenie uzbrukumi, kas tika minēti, ko minēja runātāji, tur valdība patiesībā neatbalsta nekādu vardarbību ne pret vienu. Un uh, uzbrukums Skopjas LGBT centrā to izmeklē policija un tiek izmeklēta arī a, uh, draudu gadījumi pret aktīvistiem un biedrības biedriem. Tiek darīts viss, lai atrastu vainīgos un tos a, uh, liktus tiesas priekšā. Un šīs uh, diskusijas noslēgumā gribētu dot vārdu ķestara kungam, un varbūt jūs varētu atsaukties arī uz Nikolson kunga kritiskajām piezīmēm. Jā, panīgi noteikti. Liels paldies! par to, ka ielūdzāt mani uz šejieni un ļāvat piedalīties šajā interesantajā un iedvesmojošajā diskusijā. Komisijai tas ir ļoti vērtīgi. Protams, man ir liels vilinājums tagad iedziļināties dažādos jautājumos, ko pacēla deputāti un kolēģi šeit pie uh, prezidija galda. Diemžēl mums nav tik daudz laika, bet esmu jūsu rīcībā arī vēlāk šajā telpā. Runājot par kritiku, ko pauda Nikolsa kungs, es gribētu izskaidrot, ka progresa ziņojums ir ļoti interesants uh, literatūras žanrs. Mums, diemžēl, ir zināmi ierobežojumi. Daudzi jautājumi uh, sacenšas par iekļūšanu šajā ziņojumā, un diemžēl ne visi uh, jautājumi visu valstu gadījumā var tikt iekļauti un pietiekam detalizēti, bet mēs uh, paši sakām, uh, un tātad jūs teicāt, un mēs piekrītam, ka citi jautājumi varētu tikt apspriest citos dokumentos, piemēram, iestāšanās sarunās par 23. vai 24. sadaļu. Uh, Jūs varbūt zināsiet, ka mēs prasām sarunu sākumā uh, valstīm uh, nāk klajā ar rīcības plāniem, ja tās vēlas atvērt šīs sarunas sadaļas. Un šo rīcības plānu ieviešana būtu kā nosacījums, uh, un tas arī iezīmē iestājas sarunu ceļu, ne tikai par šīm sadaļām. Uh, piemērs. Melnkalna jau mums prezentēja rīcības plānu un uh, tika minēts, ka vārdarbība pret žurnālistiem, jo īpaši tātad uh, pagātnes lietu uh, neveiksmīga izmeklēšana vai neizmeklēšana ir uh, pašcenzūras faktors. Melnkalnes rīcības plānā ir iekļauts arī pagātnes lietas par Romu jautājumiem. Es pavisam īsi, diemžēl, savā ievadrunā minēju to, ka mums ir bijusi virkne Romu semināru, politikas semināru, lielākā daļa šo semināru uh, rezultējās rīcības plānos, kas ir pieņemti ar valdībām un tagad tiek ieviesti. Šie dokumenti tad arī sniedz detalizētāku pārskatu par Romu jautājumiem un problēmām. Tas arī viss. Vēlreiz paldies, ka ielūdzāt mani. Lielas paldies, paldies, ka ieradāties, paldies visiem ekspertiem, paldies arī par pētījumu. Es domāju, ka mums tagad ir daudz informācijas, lai attīstītu mūsu politiku tālāk. Paldies Kukānu kungam. Tagad es gribētu aicināt Irākas delegācijas priekšsēdētāju nākt šeit pie prezidija galda un arī mūsu ekspertus attiecībā uz nākamo punktu. I will send uh, this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 So, friends, can we come and uh, continue? Tātad, draugi, vai mēs varam turpināt debates? Lūdzu, tie, kas vēlas pārunāt Rietumu Balkāns, lūdzu, atstājiet telpu un turpiniet sarunas foyer. Okay, now I... Labi, sāksim. Kačin kungs, vēstnieku kungs, vai jūs varat varbūt atstāt telpu? Okay, so now... Labi, tagad mēs nonākam viedokļu pārmaiņu par kristiešu un citu minoritātēm Irākā. Mēs runājam par situāciju pagātnē, mēs esam arī esam runājuši turā sanāksmēs, un šodien mēs darām to kopā ar asociāciju ar attiecībām ar Iraku. Un jūs minējāt, kad jūs nu pat atgriezāties no četru dienu vizīti Irakā. Tas būtu ļoti interesanti uzklausīt informāciju par šo vizīti. Es ļoti īsti gribētu pateikt, runāt par tēmatu. Mēs uzskatām pirms 2003. gadam mazākuma tautības bija vairāk kā 15% no Irākas populācija, un kaut gan samazinās vardarbība, minoritātes tiek turpin būt mērķi vardarbībai, jo no nu, ideoloģiskai un seksuālai orientācijai un tādā veidā mazākumtautība sabiedrība pamet valsti meklējot drošību un aizsardzību. Patreiz nav pilnīgi atklāti skaitļi par Irākas demografiskām grupām. Nesenie ziņojumi saka, ka kurdu reģionālā valdība mēģina risināt šo jautājumu, bet viņi nav veikuši sistemātiskas reformas, lai cīnīties ar diskrimināciju un aizsargāt minoritāšu tiesības un tātad mēs uzklausīsim vairāk, un pirms es dodu vārdu ekspertiem, tad es lūkšu Stevenson kungam izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies no delegācijas par attiecībām ar Iraku, lai kā aicināja mūs šodien, lai piedalīties šajā ļoti svarīgā uzklausīšanā. Kā jūs minējāt, Es nu pat atgriezos vakardien, pēc četras, četrām dienām Irakā, es biju Kurdistānā, tiekoties ar pārstāvjiem no KRG, bet arī ar pārstāvjiem no padomu pārst, pārstāvjiem un arī ar reliģiskiem vadītājiem. Situācija Irākā kopumā kļūst ar vien sliktāka. Mēs esam gandrīz tagad atgriezušies tādai situācijā, kad bija nemieri no 2006. līdz 2008. gadam. 7000 cilvēki ir nogalināti šogad Irakā, bombošanās, automašīnu spridzināšana notiek gandrīz katru dienu, it sevišķi Bagdādā, slepkavības un visa diskriminācija pret minoritātēm turpinās. Liekas, ka šodien no pret premjerministru Malakī, kad viņš mēģina veikt vairāk apspiešanu vairāk dalīto pieeju, viņš ir marginalizējis kurdus, viņš ir uzbrucis sunī arābiem un nosaucis viņus par teroristiem, kas ir radījis nosodījumu sunī provincēs un ir ļoti liela iespēja, ka Irak var kļūt par neveiksmas valsti un kontrasts pretstats, kas ir Kurdistānā, ir, kur robeža ir noslēgta no kurdu militāriem, lai neienāktu teroristi, neiekļūtu Kurdistānā. Viņi ir pārdzīvojuši gandrīz neskarti beidzamos sešus gadus. Uh, Diemžēl, kad viņi atvēra robežas ar Sīriju, lai bēgļus ielaistu, kas bēg no kara Sīrijā, augustā, tad Al-Qaida izmanto šo iespēju infiltrēties starp bēgļiem un sāka spridzināt ir bilā septembrī. Tas bija pirmais teroristu uzbrukums sešu gadu laikā, un tagad robeža ir atkal slēgta. Bet bēgļu krīze Kurdistānā bija tāda, kad es tur viesojos divu gadu atpakaļ, es biju Bagdādē un pēc tam es braucu uz Irbilu, tad kristiešu bēgļi no šabākiem un cilvēki no daudzām dažādām etniskām un reliģiskām minoritātēm ir uzlikuši milzīgu slogu Kurdistāna, kas mēģina arī atlapt no Sadām Huseid genocīda kampaņas, kas nogalināja daudz kurdu pilsoņus. Viņiem bija milzīgs sloks ar vairākiem desmit tūkstošu bēgļiem, un patreiz viņiem ir papildus 235 tūkstoši Sīrijas bēgļi. Viņiem ir vajadzīga palīdzība. Es biju uz dažām bēgļu nometnēm, ANO cilvēktiesību komiteja strādā ar bēgļiem. Es satikos ar Habats reģionu mērs, kam ir divi, divas lielas bēgļu nometnes ar 20 tūkstošu bēgļiem. Viņš ir uzstādījis šīs nometnes, un tagad teltīs ir elektrība, ir ūdens, skolas, klinikas, bērni dzimst, kāzas notiek. Tas kopienas ir ļoti diman, dinamisks un ir ļoti lab, ir rodās labsajūta, kad kurdi palīdz tādiem cilvēkiem, kam ir vajadzības, bet mums ir jādod viņiem finansiālu palīdzību. Nauda, ko mēs sūtam no Eiropas komisiju uz Bagdādu, nesasniedz bēgļus Kurdistānā. 90% no Sīrijas ir Kurdijas, Kurdu reģionā, un premjerministrs solīja desmit miljonu dolārus Kurdistānā, bet neviens cents nav ieradies. Mums lūdza jebkuru ziedojumu uz glābiet bērnus vai jebkurām citām organizācijām šajās bēgļu nometnēs, nesūtiet to uz reģionālo valdību, jo tur ir papildus birokrātijas slāni, sūtiet tagad, jo palīdziet sagatavoties ziemai, jo ir vajadzīgs sildītāji, krāsns, ziemas drēbes, un viņiem to steidzami vajadzīgi, ir vajadzīgs, bet to mums ir jānodod šo ziņu Aštonu kundzei, jo nav jēga sūtīt uz valdību. E, man aicināja uzrunāt lielu konferenci pagājušā sestdiena Irbilā, un kal, no kaldijāka kristiešu sabiedrības, kas ir cietuši milzīgas problēmas ar demografiskām izmaiņām viņu tradicionālās vietās, kristieši kādreiz bija pusotri miljoni Irakā, kas ir 2000 gadu vecs, viņi vēl ar vienu runā Sirijāk arābu valodā, Jēzus Kristus valodā. Un, un tagad ir tikai 300 tūkstoši kristieši palikuši Irakā. Desmit gadu laikā ir gandrīz iznīcināti šie šī kristīgā minoritāte. Mēs pašreiz vērojam, kad varētu iznīcināt vienu no vecākām kristiešu sabiedrībām pasaulē. Un tas ir tāpēc, kad ir mērķēt vardarbību un diskrimināciju pret kristiešiem visās Irākas daļās. Tas pats notiek ar turkmeņiem, 2,5 miljonu turkmeņu Irakā ir arī cietuši no sprādzieniem un slepkavībām. Un tas ir ikdienas jautājums. Viņu mājas un zeme tiek nolaupītas demografiskām izmaiņām, arābu pārvie, pārņemšanas izzidī kopiena ir 500 tūkstoši zidī, arī datējoties no 4000 gadiem pirms mūsu ēras. Viens no oriģinālām Iraks kopienas daudz viņus uzskata, jo viņiem ir reliģiskā ticība, un daudz it sevišķi šīt un sunī viņus uzskata kā vēlnu pielūdzējus un, un līdz ar to šabak tie ir 400 tūkstoši šabaki, viņi dzīvo kopā ar kristiešiem, bet ar šajā konferencē, ko es runāju, viņi norādīja, kādas ir problēmas šabakiem, kad viņi ir viņu pilsētas tiek spridzināts un viņi tagad pārceļās uz kristiešu rajoniem un pārņem kristiešu mājokļus un zemi. Bet ja visām šīm minoritātēm ir problēmām, tad melnie irakieši, kas ir bijušo vergu pēcteči, viņi ir apmēram divi miljoni pārsvarā dienvidu Irākā. Viņiem nav dokumentācija, viņiem nav cil... tiesības, pamatiesības, viņi ir diskriminēti, viņiem nav laulības certifikāti, viņiem nav pases, viņi ir vājināti cilvēki. Un, ja jūs domājat, ka tas ir slikti, kādreiz bija 150 tūkstoši ebreju, Pašreiz ir tikai desmit, nevis desmit tūkstoši, bet tikai desmit individi. Ja runā par Roma Eiropā, tad ir 60 tūkstoši Roma Irakā, tad viņi visus viņu ienīst, un viņiem ir ļoti grūti izdzīvot. Es vienkārši norādu gaismu uz visām problēmām, kas ir mazākuma tautībām, visiem Irākā, kas ciešu etnisko tīrīšanu un tiek daudz tiek izdzīti no valsts, un daudz viņi nonāk Kurdistānā, jo kurdi, kas ir vienmēr piedāvājuši patvērumu, <clears throat> jo viņi uzskata, ka tie ir viņu māsas un brāļi, bet kurdiem vajag palīdzību, lai viņi turpinātu piedāvāt tādu patvērumu. Un viņiem ir vajadzīga palīdzība uzreiz. Paldies! Paldies, Stevenson kungs! Protams, mēs uh, vienmēr redzam televīzijā šos skatus par to, kas notiek Irākā, bet Eh, jūs jau minējāt, ka tagad ir risks, ka eh, Irāk varētu kļūt par eh, sabrukušu valsti. Mums, manuprāt, tiešām ir jāpievēršas Irākai vairāk mūsu komitejās un vispārējā darbā. Pirms dot vārdu mūsu ekspertiem, ļaujiet man sveikt no Irākas vēstniecības ministri Kjoku. Sveicu jūs šeit! Sāksim tātad, sāksim ar šo pusi. Un po ģenerālsekretārs ir pie mums, Pustāšina kungs, un viņš mūs informēs par minoritāšu tiesībām attiecībā uz mazākumtautībām Irākā. Paldies, priekšsādātājs kundze! Pirmkārt, gribētu pateikties delegācijai attiecībām ar Irāku un cilvēktiesību apakškomitejai par to, ka uh, jūs ielūdzat mūs, lai mēs varētu sniegt uh, informāciju par situāciju Irākā. Man lūdza īpaši pievērsties Irākas uh, turkmēņu situācijai, jo viņa situācija tiešām ir ļoti satraucoša. Irākas turkmēņi ir uh, trešā lielākā etniskā grupa Irākā, apmēram 3 miljonu cilvēku. Viņi dzīvo galvenokārt Irākas ziemeļos, uh, autonomijā kurdu reģionā. Uh, lielākās grupas dzīvo tādas augstajās strīdīgajās teritorijās, jo īpaši Kirkuks pilsētā un provincē, ko viņi uzskata par savu galvaspilsētu. Valdība Bagdādē un kurdu reģionu valdība daudz cīnās par šiem jautājumiem, jo šajā teritorijā ir arī nafta un gāzes, ar šajā Kirku reģionā arī. Un uh, ir šis reģions ar uh, uh, ļoti um, dažādu etnisko sastāvu, un šie cilvēki saskars ar uh, dažādu risku viņu um, tātad pret viņiem ir uzbrukumi, kas ir balstīti uz dažādu faktoru diskrimināciju, un nav arī institūcija atbalsts un atbalsts valdības līmeņos. Vairākas mazākuma taustības eh, arī eh, pameta eh, Irāku. Un ir jautājums, vai tā ir etniskā tīrīšana. Irākas konstitūcija, kas tika pieņemta 2005. gadā, nodrošina apmierinošu ietvaru minoritāšu aizsardzībai un atzīst valsts daudznacionālo sastāvu. Uh, jo īpaši vērst pret diskrimināciju un nodrošina kultūras saglabāšanu, bet uh, Irākai trūks likumi un infrastruktūra, lai ieviestu šos noteikumus. Uh, nedrošība, kādā dzīvo turkmēņi Irākā, uh, pat pēc jaunās konstitūcijas stāšanās spēkā, um, ir um, šausminoša žurnālisti, es atvainojos, skolotāji tiek sadedzināti dzīvi, un uh, ir uh, spridzināšana, nolaupīšanas uh, un dažādi citi uzbrukumi, kas dien dienā notiek, uh, kas tiek vērsts pret turkmēņiem. Un uh, ir uh, nogalināti 84, uh, nogalināti spridzekļu uzbrukumos 300, uh, daudz ir nolaupīti un gājuši bojā citādos veidos. Tie ir dati par pēdējiem trim gadiem. Novembra sākumā šogad eh, notika vismaz četri, četras spridzināšanas. 8. Eh, novembrī Džasim Muhadedu Forēž eh, tika atrasts nogalināts pēc 24 stundu ilgas aizturēšanas pēc nolaupīšanas, un trīs spridzinātāji pašnāvnieki novembrī uh, Uh, nogalināja 21 cilvēku un ievainoja 41. 21. novembrī 3 cilvēki tika nogalināti un 20 cilvēki ievainot, kad uh, eksplodēja sprīdzeklis uh, automašīnā. Tā pašā dienā 12 tika nogalināti un vairāk vēl ievainoti Kurmatu reģionā. Fiziskā drošība nav vienīgā joma, par ko ir nobežījušies turkmeņi Irākā. Ir Viņiem trūkst arī ekonomiskās eh, drošības, un bieži vien tādēļ viņiem ir nācies bēgt no Irākas. Eh, Zemes konfiskācija bija viens no asminācijas eh, politikas elementiem. Konfiskētā zeme bija 357 miljonu kvadrātmetru, kas 80% piedalīja turkmēņiem. Uh, Neskatoties uz uh, likumdošanu, kas nosaka, ka jāatdod uh, zemes īpašumi, ļoti maz uh, turkmēņu ir tiešām saņēmuši zemi atpakaļ vai kompensāciju saņēmuši. Ir vairāk kā 20 tūkstoši uh, sūdzību, kas ir iesniegtas, un šīs, no šīm sūdzībām tikai 77% gadījumu ir pieņemts lēmums. Līdzīgas lietas uh, Eh, notikušas Bišīr eh, pilsētā, kur ģimenes ir deportētas un viņiem konfiscēta zeme. Šā gada novembrī Kirkuk provinces administrācija sadarbojoties drošības spēkiem izmantoja vārdarbību, lai uh, apspiestu turkmēņu protestus. Uh, viņi protestēja pret viņu lauksaimniecības zemes konfiskāciju, lai īstenotu uh, Uh, notekūdeņu projekta būvniecību. Neskatoties uz uh, um, zemes īpašniekiem, tiek konfiscēta zeme, uh, ir tiesas spriedumi, bet tik un tā tas notiek. Mēs jau uzklausīšanā teicām, ka nav nekāda pasākuma, kas tiek veikti, lai palīdzētu turkmēņiem, un tāpēc es gribētu atgādināt to, ko teicu pirms diviem gadiem. Situācija Irākas turkmēņiem nav uzlabojusies nemaz, neskatoties uz Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta 2016. gada martā, un arī 10. oktobrī šogad tika pieņemta rezolūcija par turkmēņu uh, dramatisko situāciju. Parlaments pauda bāžas par to, ka pieaug vardarbības aktu skaits uh, un aicināja Irākas valdību uzlabot uh, drošību un cīnīties pret terorismu. Ir svarīgi atzīmēt, ka um, sadarbības nolīgums uh, Eiropas Savienībā ir Irāku, kas tika parakstīts 12. gadā, Uh, rada pamatu sadarbībai. Un neskatoties uz Eštons kundzes paziņojumu jūnijā, kas nosoda uh, uzbrukumus Irākā un jā, uh, aicinājumu veidot uh, politisko spēku cīnoties pret vardarbību, uh, situācija nav mainījusies. Eštons kundze arī ir parakstījusi nolīgumu, kas sniegs Irākai 4 miljonus eiro, lai Irāka var veidot uh, enerģētikas sektoru. Bet nav bijusi sadarbība, kas palīdzētu Irākai izstrādāt uh, likumus, kas uh, palīdzētu ieviest konstitūciju un starptautiskos nolīgumus. Šonadēļ drošības padome pieņēma paziņojumu par vardarbību Irākā, uzsverot to, ka tie, kas ir atbildīgi, ir jānostāda tiesas priekšā un ka valdībām ir jāsadarbojas uh, ar uh, attiecīgiem iestādēm, lai uh, sodītu vainīgos. Daudz kas vairāk vēl ir jādara, jo konflikts starp etniskajām reliģiskajām grupām Irākā grauja politisko sistēmu, kas plaši ir balstīta uz reliģisko un mazākumtautību dalījumu bet demokrātiskā sistēmā ir jānodrošina um, dažādu minoritāšu tiesības un jāsankcionē pārkāpumi. Startautiskie ja pienākumi ir jāņemstver nopietni, ir jānodrošina, lai varētu uh, nodrošināt visu minoritāšu tiesības Irākā. Paldies! Thank you! Paldies! Pudāčina kungs. Tagad došu vārdu virstekānām Sīrijas austrumu baznīcai. Un, ja jūs varat lūdzu ieturiet starp 8 un 10 minūtēm. Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Paldies, ka jūs organizējat šo uzklausīšanu un paldies, ka jūs uzlūdzāt mani izteikties. Es centīšos runāt kā runātājs Eiropas parlamentā, nevis kā mācītājs, jo baznīcā mēs runājam ilgi un lēni, un es mēģināšu pieturēties pie šī laika ierobežojuma. Es nerunāšu ilgu ievadu daļu, lai informētu jūs par Irākas kristiešiem un baznīcām, bet zinot, kad ir daudzi, kas nav lietas kursā par kristiešiem Irākā, pateikt, ka 2000 gadu vēsturi kristiešiem Irākā divās minūtēs kāds ir viņu status Irakā. Runājot, mēs nerunājam tikai par reliģisku kopienu vai tie, kas ir pārgājuši kristietībā, mēs runājam par iedzīvotājiem, pamatiedzīvotājiem, kas ir kristieši, kas ir pēcteči no Irakas, Mezopotāmijas un pirmais apostoliskā baznīca tuvajos austrumos. Mēs runājos par kopienu, kam ir māc valoda, kas ir sīri arami, aramiešu un arī sīri karamiešu, kas ir Jēzus valoda un mums ir savu tradīciju, savu kultūru, un mēs neesam tikai reliģiska kopiena, bet mēs esam etniska kopiena. Bet gan abos aspektos mēs esam minoritāti, ja runā ir par skaitļiem. Runājot par Iraks baznīcām, tās ir tā kā visās valstīs, tas ir mozaīks, visādus lielākoties apustuliskās baznīcas. Mēs runājam par ortodoksu, pareizticīgo. Daži mums ir arī katoļi, kaldiāni, kas ir galvenā baznīca, armēņu katoļi, un mēs runājam arī par Isturinu baznīcu, Sīrijas austrumu baznīcu, kas ir vecākā baznīca Irakā. Un jūs arī runājot par protestanto baznīcu, kas ir veidosies 19. gadsimta vidū. Kur Irāks kristieši patreiz atrodas, kur viņi dzīvo? Uh, Mēs nerunājam par demografiskām izmaiņām, kas ir gadsimtiem ilgi notikusi, jo vairāk kā tūkstoši gadus jau ir iebrukumi Irākā un ir pārstruktūrizēja Irāku. Es neiedziļināšos detaļās, bet šobrīd Irākā ir 18 guvernants mēs kā kristieši, mēs dzīvojam tikai septiņos reģionos - Iraks, Kurdistāna, Ninevā, Kirkukā, Bagdādē un Basra. Un mēs dzīvojam septiņās reģionos no 18 reģioniem Irākā. Bet no šīm septiņām mēs Tikai trijās mums ir demogrāfija runājot par cilvēkiem un par zemi. Mums ir cilvēki Basrā, bet mums nav zeme Basrā. Mums nav pilsētiņa, ciematiņš Basrā. Mēs dzīvojam Basras pilsētā, kur ir 1,1 miljonu iedzīvotāji. Mums ir daži tūkstoši palikuši Bagdadē, no sākuma bija 5 miljoni. Mums ir vairākas ģimenes Sulimānijā, Bet runājot par demogrāfiju, kad kristiešu pastāvēšana Irākā mums ir tikai Niva laukumā un Dohokā, kur mums ir 150 ciematiņi un Ervil un Dianā un, un citās vietās. Tas ir patreizējais stāvoklis, runājot par demografisko stāvokli. Te ir detalizēts karte no Nineva laukuma, kur ir daudz minoritātes, gan reliģisks, kulturāls, gan etnisks minoritātes, visādi šābākas, visas trīs minoritātes, kas tur atrodas, visa demogrāfija ir Ninevā laukos kartē parāda atsevišķas pilsētas, kur kristieši dzīvo, kur šabāk dzīvo, kur izīt dzīvo. Nu, Ninevā lauki ir trīs distrikti, trīs rajoni. Bet kristietības mazināšanās nav tikai pēc 2003. gadā, bet izbraukšana e, notika pēc 2003. gadā, bet kopš tā laika, kopš otrā pasaules kara, sākot ar 1957. gadu, kad bija pirmā tautas uzskaitīšana Irakā, kristiešu izaugsme bija līdzīga kā visiem irakiešiem, respektīvi 3%, bet kritums sākās 2003. gadā, kad kristiešu skaits Irakā krīt. Patreiz jūs varat iedomāties, cik daudz mazāk ir. Tas man noved runāt, ne tikai runāt, bet ziņot par šo faktu, jo kristietības samazināšanās Kritums Irakā ir labi zināms fakts. Manos uzskatos nav laiks ziņot, bet ir beidzamais laiks rīkoties. Pirms 50 gadiem bija ebreju kopiena Irakā, un viens no iznīcināšanas notika 1941. gadā, saucās Farhud, un ir daži ebreji Irakā, tad viens bija mans draugs no universitātes, un viņi ir pārņemuši arabiskus vārdus. Lai nerunātu par to, kas slepkavoja vairākus cilvēkus vairākos gadsimtos, bet nav vairāk ebreji palikuši Irakā tie, kas sekotāji Jānis Baptistam, ir tikai daži tūkstoši palikuši Irākā. Tātad vai pienāks kārta, kad būs Irāka bez kristiešiem? Man vācu draugi un eiropiešu prasa mācītāji, kādu jūs uzskatāt, kā jūs saskatāt nākotni Irākā. Irāka ir ļoti svētīta valsts, mums ir ļoti laba Mums ir ļoti labs ekonomiski, ekonomiskie resursi un cilvēka resursi, bet būs laba valsts Irākā. Bet, kad Irāka sasniegs šo labo modeli, jautājums ir, vai būs kādi kristieši palikuši. Tas ir lielais izaicinājums. Protams, mūs, mēs esam bezspēcīgi. Un, protams, mēs uztraucamies par mūsu nākotni, bet jūs, Eiropas Savienības valsts, mūsu bažas vajadzētu būt, pēc maniem uzskatiem, saistība Eiropas Savienības politikai, Eiropas Savienības valstīm. Tas būtu izaicinājums, ka jūs mēģināt vairākos veidos, par kuriem mēs runāsim, pārliecināt kad ir nākotne Irakai, nākotne ir Iraks kristiešiem un Iraks minoritātei Irakā. Tagad gribu atgriezties pie šī, šī demografiskā kritiena. Jautājums nav, ka samazinās skaitļi. Tas ir skaidrs. Visos tautas skaitīšanās var redzēt, cik ir kristieši, cik ir procentu un kādi ir tagad. Bet tagad tas jau ir vēl vairāk, jo kristiešu klātbūtne Irakā pirms 50 gadiem. Procentos tas bija 3%, bet kristiešu klātbūtni, runājot par izglītību, par veselību, par mēdījiem, ekonomiskā jomā, bija daudz vairāk kā 3%. Kas tagad notiek, ne tikai, kad krīt skaitļi, bet kad pazūd kristīgas aktivitātes vai kristīga klātbūtne vairākās jomās Irakā. Pirms 50 gadiem kristietis vai kristiešu dzīvesveids tika uzskatīts kā labs modelis Irakai un Iraks cilvēkiem, bet patreiz kristieši tiek uzskatīti kā slikts modelis, un viņi tiek uzskatīti kā draudu Iraks identitātei. Un tas notiek ar islamizāciju Irakā. Ja ejiet tālāk, runājot par Iraku jo runājot par vienu apvienotu Iraku, vienu karogu, vienu valūtu, bet patreiz mēs runājam par divām Irakām. Vienu, kas ir centrālā valdība, un, un otrā daļa, kas ir kurdu pārvaldība. Iraks daļā, ko, kurā valda Iraks valdība, kristieši un ne musulmaņi mandieši, izīdieši cieši ļoti, jo ir jāsaprot, ka Iraka ir kļuvusi par musulmaņu valsti, jo viņi pieņēma konstitūciju, kas diskriminē, pamatojoties uz savu ticību, savu reliģiju. Es runāju ar šī delegāciju. Ā, ah, vienu minūtu, labi. Tātad es neiešu, neieslīgšu detaļās, bet atgriežoties pie mana teicam, sakamā, kad nav laiks ziņot, bet ir laiks rīkoties. Manā, no mana viedokļa Eiropas valstis var te, spēlēt pozitīvu lomu. Viens jautājums ir sākt komisiju Eiropas līmeņa komisiju, lai uzraudzītu minoritāšu tiesības un reliģisko brīvību tuvajo austrumu valstīs. Un šī uzraudzība ir jātiek uzskatīt, jāņem vērā, kad Eiropas Savienības valsts veido savu politiku. Es saprotu, kad ekonomiskās intereses vada politiku. Es ne, neuzskata. Es saprotu, ka cilvēku tiesības nevadīs politika, bet nevajadz, vajadzētu piemērt acis un neskatīties, kas notiek ar reliģisko brīvību. Un arī atbalstīt, kad ir pilsonība ir jāceļ. Kādreiz es teicu, dodiet man Irākas valsts ar pilsonību, un atbrīvojiet man no ierobežojumiem, dodiet man pilsonisku valsti, man nevajag kvotas parlamentā. Problēma ir patreizējais stāvoklis ir pamatots uz reliģisku un sektāriešu konfliktu, bet manī jāciena savu laiku jomu bet es runāju nevis baznīcā, bet Eiropas parlamentā. Akstiek, paldies! Eh, bija ļoti interesanti tas, ko jūs teicāt, bet eh, jūs redzat, ka mums ir ierobežots laiks. Mums visiem kopā ir laiks līdz pusvieniem, un varbūt 5 minūtes eh, vairāk, ja tulki paliks ar mums. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim komunicēt. Mēs varēsim turpināt angļu valodā. Mums ir ieradies arī Kamels Soso, kurš ir cilvēktiesību uh, organizācijas priekšsēdētājs asīriešu kristiešiem Irākā. Lūdzu, sasaukungs. Un lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā. Jā. Saidāti, saidāti, saidāti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Sākumā vēlos teicu, ka esmu ieradies kopā ar viesiem no Irākas. Piedalījos konferencē par demokrātiskajām izmaiņām kristiešu reģionos Irākā. Tātad piedalījos šajā konferencē. Un šajā konferencē piedalījās vairāk 850 cilvēku. Tāpat bija arī ļoti svarīga Stevensen kungs piedalījās šajā konferencē. Un no Irākas un Kurdu valdības arī bija pārstāvji šajā konferencē. Tāpatās arī no gan Irākas, gan kurdiešu politiskajām grupām. Tāpat tās, protams, bija arī pārstāvēts liels skaits dažādu sabiedrisko organizāciju un ANO pārstāvju. Šīs konferences beigās tika sagatavoti ieteikumi. Un pirms es pievērsīšos šiem ieteikumiem, vēlos teikt, ka Irākas kristieši un minoritātes ka šeit tiek veikti tiešām ārkārtīgi uzbrukumi. Un ja situācija tā turpināsies, tad var paredzēt to, ka Irāka būs pilnībā bez minoritātēm, bez kristiešu minoritātēm. Tāda ir Irākas nākotne. Reģioni, kuros dzīvo kristieši Irākā, šeit pastāv ļoti spēcīgas demografiskas izmaiņas. Un to ietekmē gan iekšēji, gan ārēji procesi. Proti Šeit ir iesaistīta Irāna un Saudārābija, kas atbalsts un īstenošos procesus un arī investē lielus naudas līdzekļus. Tā ir politiska nauda. Viņa ar visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas, tā teikt, eh, nodrošināt viņu devēto legalitāti. Viņi cenšas nopirkt zemi, uh, un kristiešu nekustamos īpašumus, neraugoties uz to, neskatoties vienalga, kāda cena būtu šiem īpašumiem. Turklāt var konstatēt to, ka Irākas valdība pilnīgi neko nedara šajā ziņā. Viņa nemaz necenšas atbalstīt kristiešus, lai tie varētu turpināt palikt savā dzimtenē, savos reģionos. Var ļoti skaidri redzēt, kā novārtā tiek atstāta infrastruktūra. Tāpat arī ļoti pieauga bezdarbs kristiešu vidū. Tāpat arī drošības situācija ir ļoti neskaidra un nav stabila. Tāpat arī lauksaimniecība tiek atstāta novārtā un netiek nekas darīts, lai palīdzētu zemniekiem. Un kristiešu bērniem pilnībā nepastāv nekādas cerības. Viņiem nav nekādu iespēju tikt pieņemtiem valsts darbā. Tas viss novad pie tā, ka kristiešiem praktiski ir uh, jāemigrē, viņiem jādodas projām, viņiem nav citu iespēju. Un viņi tiešām to dara piespiedu kārtā. Pastāv arī dokumenti, kas pierāda šo faktu. Proti īpašumi zemes gabali, kas uh, piederēja kristiešiem, kas tika atsavināti, un nu, cilvēki par to nemaz nesaņēma samaksu. Tas notika bez šo īpašumu, īpašnieku atļaujām. Un šī patvaļīgā rīcība iepriekšējā režīma laikā, tāpat arī jaunā režīma laikā pēc 2003. gada, uh, patiesībā šajā laikā ir notikušas vēl jaunākas lietas nekā Huseina laikā. Tātad kopš 86. līdz 2003. gadam dažos reģionos mēs esam kļuvuši par minoritāti, kaut gan šie reģioni vēsturiski ir kristiešu reģioni. Piemēram, Narbatolas reģionā līdz 80. gadam uh, iedzīvotāji bija simtprocentīgi kristieši, un tagad mēs esam mazāk kā 40% palikuši šajā reģionā. Visur ļoti skaidri redzama tika celtas mošejas ar um, apzinātu mērķi, tās tiek celtas nevis musulmaņu reģionos, bet gan pie mums, kristiešiem. Un vēlos teikt, lai būtu skaidrība, ka mēs jau nevēlamies konfliktus. Mēs uzskatām, ka, piemēram, šabak iedzīvotāji, šabak kopiena arī ir iepriekšējā un arī tagadējā režīma upuri. Taču tas, ka Irākas valdība apzināti tajos reģionos, kuros šabaki dzīvo un kuri dzīvo kristiešu ciemi, ka šie reģioni tiek atstāti novārtā un netiek attīstīti, tas novērt pie tā, ka šie vienkāršie cilvēki šajās vietās viņi tiek diskriminēti, un šie, šie reģioni tiek iepirkti, nopirkti no, kā jau teicu, Saudarābijas un tā tālāk. Konferencē, kurā es piedalījos, par ko runāju, tika sagatavoti ieteikumi. Proti ir jāveic uh, izmaiņu šiem demokrātiskajiem procesiem šajos reģionos, ir jāaptur uh, šie procesi. Tāpat tās ir eh, jāīsteno 23. pants Irākas konstitūcijā, kas aizliedz šādas demogrāfiskas izmaiņas sabiedrībā. Noslēgumā vēlos tiešām apsveikt to, ka Stevenson kungs piedalījās šajā konferencē. Tas bija liels atbalsts mūsu kristiešu kopienai. Mēs saprotam, ka neesam atstāti vieni un ceram šajā ziņā no Eiropas parlamenta sagaidīt to, ka parlaments ir iesaistās, interesējas par šo kristiešu jautājumu un problēmām Irākā. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you. Lielas paldies, Susukungs. Tagad uh, man ir uh, daudzi, kas grib izteikties. Uh, Es saprotu, Kazaka kungs, jūs esat iesniedzis ārējās darbības dienestam rakstisku jautājumu. Uh, bet uh, droši vien, ka būs grūti saņemt atbildi šajā īsajā laikā. Un gadījumā, ja tas nebūs iespējams, tad varbūt varēs sniegt uh, rakstisku atbildi, bet patiesībā rīt darba kārtībā ir jautājuma laiks. Un pie mums ir arī no ārējās darbības dienesta Ciporkungs, Cibors kundze. Es atvainojos. Un Karolīna Hansena no uh, DEFCO uh, uh, ģenerāldirektorāta un Sofija arī no tā paša ģenerāldirektorāta. Kurš var īsi atbildēt uz šo jautājumu? Un atgādināšu, ka sākumā Stevenson kungs uh, pieminēja problēmu par to, ka Sīrijas bēgļiem paredzētā uh, palīdzība kurdu teritorijās viņus nesasniedz, ja tā tiek sniegt caur Bagdādi. Vai jūs varētu uz to atbildēt? Paldies, priekšsādātais kundze, godātie runātāji. Es gribētu sākumā atbildēt Stevenson kungam ātri. Aicinājums sniegt palīdzību Kurdistāns reģionam un varu teikt, ka Eiropas Savienība ļoti cieši seko šim jautājumam par humāno palīdzību esam saņēmuši virkni prasību šajā jautājumā, un humānā palīdzība, kā jūs zināt, tiek sniegta uh, caur komisijas dienestiem, to nesniedz tieši uh, ārējās darbības dienests, un ir jau sniegt 6,9 miljonu eiro palīdzībai, jo īpaši kurdu uh, reģionos, un cik mēs zinām, tad. Uh, līdzekļi tiek sniegti ANO un citām organizācijām, kas darbojas uz vietas. Tātad eh, arī tika pieņemts lēmums piešķirt papildus naudu steidzamajām vajadzībām, tāpēc, ka tuvojas ziema, tātad mēs cieši sekojam šiem notikumiem, un cik mēs saprotam, tad līdzekļi nonāk tieši ANO un eh, CHR, piemēram, UNICEF un citām organizācijām. Atgriežoties pie jautājumu, ko uzdev Kazākungs, es gribētu trīs punktus uzsvērt ļoti ātri, jo laika nav daudz. Vairāk kārt eh, esam bijuši Eiropas parlamentā, sekojot minoritāšu jautājumiem, arī politiskajā dialogā ar Irāku par to runājam. Un, protams, minoritāšu jautājumu un tiesības ir daļa no cilvēktiesību. tiesību portfeļa, kas ir viens no svarīgākiem elementiem ES politikā. Tāpēc eh, esiet droši, mazākumu tautību un citu minoritāšu jautājumu tiek ņemti vērā citās politikās. Jūs atgādinājāt eh, partnerības un sadarbības nolīgumu. Tajā ietilpst eh, šīs lietas un Mums bija pirmā apakškomiteja par cilvēktiesībām, kuras sēd notika Bagdādē pirms dažām nedēļām, un uh, esiet droši, minoritāšu jautājumi bija uh, paši svarīgākie šajā darbkārtībā. Mēs apspriedām minoritāšu jautājumus ar Irākas iestādēm, kā mēs to vienmēr darām. Un vienkārši, lai runātu par palīdzību vēl līdz galam, uh, Mēs atbalstām vājākās kopienas, um, minoritāšu un turkmēņu jautājumus mēs ņemam vērā. Mēs sniedzam līdzekļus starptautiskajai cilvēktiesību komisijai, kas uh, uh, tagad pēta likumprojektu par turkmēņiem. Mēs atbalstām šo neatkarīgo komis, komisiju un atbalstām arī projektus, kas notiek uh, tajos eh, reģionos, ko jūs minējāt, eh, kas attiecas uz pamatpakalpojumiem, uz labu pārvaldību, cilvēktiesībām un tiesiskumu. Mums ir plašs projektu klāsts un eh, tie tieši nāks par labu vājākajām kopienām. Un noslēgumā gribu minēt, ka šogad mēs sniedzām īpašu atbalstu nevalstiskajām organizācijām, jo īpaši par minoritāšu jautājumiem. Paldies! Paldies! Un tagad runātājs sarakstā ir Kukāna kungs un Tanaka kungs. Un es jūs lūdzu runāt angļu valodā, jo uh, nebūs tulkojuma. Nē, es atvainojos, ne, ne Kukāna kungs, bet Kazāka kungs. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh,